Mes chers collègues, bonjour! Godātie kolēģi, priecājos jūs redzēt. Bonjour, Vim van de Kamp, ça va? Ceru, ka visi jūtas lieliski, ja? Jā, jā, pieturamies pie laika grafika. Nu, katrā ziņā pēc franču pulksteņa ir pēc 15 minūtēm um, jau kavēšanās. Un šobrīd tikai 7 pār 3. Cerams, ka visiem viss kārtībā. Darba kārtību varam apstiprināt, ja nav, ja nav iebildumu. Redz, ka tādu nav. Ļoti labi. Vairāk paziņojumu no prezidentūras, no prezidija. Pirmām kārtām pastāstīšu jums par pēdējo sanāksmi. A, nē, atvainojiet. C'est lundi pour tout le monde. J'ai fait une. Pirmdien ir visiem, jā, man arī pirmdien ir grūta diena, es nedaudz uh, apjuku, jā, vienkārši šo informāciju stāstīšu koordinātoriem, es atvainojos jums pārējiem, kas varbūt to gribēja zināt. Tālāk. Protokols. Varam tos apstiprināt, ja nav piebildumu. Un tādu nav. Paziņojumu no prezidija. Tikai vienkārši gribēju jums atkārtot, ka mēs organizēsim pirmo pasākumu transporta komitejas eh, kontekstā ar, kopā ar pilsoņiem 11. oktobrī. Tas ir pirmais šāds pasākums parlamentā, kad komiteja lūk atvērs durvis un uzsāks reālas demokrātiskas debates par transporta jautājumiem ar pilsoņiem. Un līdz ar to Eiropa visa varēs mūs vērot, sekot šai konferencei sociālajos tīklos. Šī konference tiks arī translēta Twitterī. Un tāpēc ceru, ka jūs nu, sevi parādīsiet no labākās puses, kā Eiropas pārstāvi, un ieradīsieties uz konferenci lielā skaitā. Un lūdzu informēt mūs par uzaicinātajām personām līdz 26. septembrim, līdz parīdienai. Šķiet, ka Kevērkungs uh, eh, klausās, ko saku. Nu, lūk, bet tālāk tad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir balsojums. Lūkšu jūs visus izņemt balsošanas kartiņas. Un pārliecināsimies, eh, vai mums ir kvorums. Bet, nu, es esmu, domāju, ka esam nodrošinājuši kvorumu labi. Bet, nu, ievedam kartiņas, lūk, sākam balsot. 1, Beidzam balsot. Jā, ir attiecīgais deputāts skaits ieradies. Lieliski, tad sāksim balsošanu. Tūlīt pat. Startautiskā okeāna, okeāna pārvaldība, tas ir Montero de Agiras ziņojums. Montero kundze, priecājos jūs redzēt. Ja izjūtat spriedzi, ne? Jūs esat sabijusies, ne? Ļoti labi. Nu tad sāksim. Es tiešām esmu labā sportiskā formā un varu to jums arī uzreiz tā teikt. Vispirms pirmais kompromiss grozījums, kas par? Qui est contre? Kas pret? Atturs? Pieņemts. 12. grozījums par? Pret?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 18. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Redzu, ka visi ir gatavi strādāt. Jā, nu tad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Otrais kompromis grozījums. Par? pret, atturs, pieņemts. 27. par, pret, atturs, noraidīts. Kaputo gru, kunga grozījums tālāk 28. par, pret, atturs, noraidīts. 29. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Trešais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 37. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret pret atturas pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts. 61. par jā, Vims Vandenkamps vēlas izteikties. Jūs vēlaties pārbaudīt 60. grozījumu. Balsojam labi, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 19 balsīm par 14 pret. 61. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 62. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 63. par Vēlties pārbaudīt 62. Labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 balsis par. 63. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 64. par. Pret. Atturs pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Devītais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 73. par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais par, pret, atturs, pieņemts. Otrais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sastais par. Pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu kopumā. Un personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 par, divi atturējās. Apsveicam Montero kundze ar jūsu atzinumu pieņemšanu. Nu, continuo! Pārējiem uzreiz tālāk pie nākamā. Tas ir, tā ir balsošana par atsevišķu juridisko aktu pielāgošanu 290. un 291 pantam līgumā par Eiropas Savienības darbību. Deleģētie akti. Te mums referents ir Džordžs Maiers, jeb Georgs Maiers. Nu, tad ķersimies pie darba. Vispirms balsosim blokā par virkni grozījumu no 44. līdz 98. grozījumam un kas ir par? pret. Šis grozījuma bloks ir noraidīts. Amendement 99. Tālāk, nākamais 99. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk atkal blokā Otrais bloks. No 1 līdz 43. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Nebija skaidrs. Tātad balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. No 1 līdz 43 grozījumam visi pieņemti. Tālāk. Nākamais grozījuma bloks - 109. līdz 7. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Simtu vienpadsmitais par pret atturs pieņemts.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 pret, atturs, pieņemts. 11. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk blokā par 118. līdz 20. par, pret, atturs, pieņemts. 120. par, pret, atturs pieņemts. 121. par, pret, atturs pieņemts. Tālāk, nē, es atvainojos, gala balsojums par atzinumu projektu elektroniski. Golniškungs? Es atvainojos priekšādātāji, varbūt es kļūdos bet man šķiet, ka mēs, mēs nenobalsojām uh, no 120 līdz, līdz jā, 100 bija 8, 98, 99, bet tad mēs pārlecām pāri no 100 līdz 108. Nē? Golniškungs. Tajā brīdī, kad mēs balsojām blokā, Tad tas bija šis pirmais bloks no 44. līdz 98. un 100. līdz 108. Tātad mēs pieņemam šos grozījumus. Jā, jā. Jā, es vienkārši jūs neminējāt, neminējāt tajā brīdī, kad saucāt šos bloku grozījumus. Je réouvre le vote. Tātad, nu vēl vienreiz sākam gala balsojumu elektroniski. Voilà, c'est ouvert. <clears throat> Je ferme le vote. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Atzinums pieņemts ar 22 balsīm par un vienu, attura, vienu balsu, kas atturējās. Paldies. Turpinām darbu. Vote étant clos, nous passons désormais au rapport. Bet līdz ar to esam beiguši balsojumu un tagad pāriesim pie tīras mm, enerģijas jautājumiem. Šeit tas ir strādājam pie atzinuma ITRA komitejā, jo mūsu referents ir Izabela Demonte. Došu viņai vārdu, un pēc tam došu vārdu arī pārējiem ēnu referentiem, kas vēlēsies izteikties. Tad mēs uzaicināsim arī komisijas pārstāvi izteikties, un pēc tam noslēguma vārdu atkal būs referentē. Referents, kundze, lūdzu, jums vārds. Grazie Presidente. Mm, cari colleghi, la presente strategia ha come... Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi, pašreizējā stratēģija mēģina pātrināt um, pārēju uz tīrāku enerģiju Eiropā, pātrināt šo stratēģiju. Tā ir ārkārtīgi svarīga, ne tikai ņemot vērā lēmumus klimata jomā, kas tika pieņemti Parīzes konferencēm. Mēs vienmēr esam cīnījušies pret klimatu pārmaiņām gan ražošanas, gan transporta jomā, gan arī celtniecības jomā. Un mēs turpināsim būt uh, ļoti aktīvi šajā jomā. Tad mums ir jādomā par privātu investīciju piesaisti, lai radītu tirgus apstākļus, kas būtu labvēlīgi šādām investīcijām. Tāpat arī jānodrošina, lai būtu pieeja labākām tehnoloģijām tirgu. Skaidrs, ka līdz šim ir notikusi pārāk liela um, paļaušanās uz fosiliem, fosiliem kurināmajiem, tāpat arī nav bijušas pietiekams enerģijas uzglabāšanas iespējas, tādēļ mums ir jāstrādā uh, visos līmeņos, tā skaitā MVU, lai mēs varētu palikt uh, cīņas priekšplānā, cīņā pret klimata pārmaiņām. Protams, mūsu konkrētā atbildības joma ir Transports. Transports var spēlēt būtisku lomu, samazinot CO2 izmekšus. Mums jāstrādā pie ilgspējīga pilsētu transporta. Kaut kad nākotnē noteikti sagaidīsim automašīnas bez vadītāja, bet, lai to panāktu, mums ir jāinvestē daudzsološās tīrās tehnoloģijās, ir jāsamazina trokšņu piesārņojums, mums ir jākoncentrējās uz daudzām jomām, uz viedajām pilsētām, savstarpēji savienotām pilsētām, jāstrādā pie mobilitātes iniciatīvām, pie aprits ekonomikas iniciatīvām. Uh, ir tātad ļoti daudz dažādu jomu, kur ir nepieciešams aktīvi rīkoties. Un pāris vārdi par turismu. Ik gadu Eiropā ierodās aizvien vairāk turistu, tas, protams, ir labi, bet viņi neizmanto publisko sabiedrisko transportu tik daudz, cik viņi to varētu darīt. Mums ir jāpadara sabiedriskais transports vienkāršāk izmantojams, tīrāks, tas arī būs būtisks ieguldījums ilgspējīgā turismā. Labprāt dzirdēšu jūsu viedokli, jums ir kādi priekšlikumi par to, kā uzlabot priekšlikumu, priekšlikumu par jā, šo ārkārtīgi svarīgo ziņojumu. Turpinam debatas un uzreiz vārdu došu nākamajam runātājam. Thank you very much and thank you the rapporteur for... Paldies, paldies uh, referentei. Uh, Mēs zinām, ka efektīva rīcība enerģijas jomā ir ārkārtīgi svarīga, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Nesen revīzijas palāta publicēja ziņojumu. Uh, par enerģiju. Un ir norādīts, ka ir jādarbojas aktīvāk, lai panāktu lielāku progresu, lai sanāktu, panāktu tuvākos mērķus un arī 2050. gada mērķus attiecībā siltumnīca efekta gāzu samazinājumu. Uh, ļoti atzinīgi vērtējam šo komisijas uh, institīvu par tīrās enerģijas izmantošanas palielināšanu, pātrināšanu. Nu, ļoti labi, ka arī mūsu komiteja ir sagatavojusi savu ziņojumu, savu atzinumu. Tagad ir svarīgi, lai mēs rīkotos ātri, lai vērstos pret klimata pārmaiņām, lai pātrinātu pārēju uz konkurētspējīgu zemu oglekļa ekonomiku. Un tā ir arī laba iespēja Eiropai uh, Nu, lai palielinātu cilvēku labklājību, tā skaitā arī uzlabotu gaisa kvalitāti. Tas arī radīs jaunas ekonomiskas iespējas MVU. Eiropa ir pasaules līdere, sagatavojot energoefektīvus risinājumus transportam, ražošanai, ēkām, bet daudzās ziņās mēs atpaliekam no atsevišķām valstīm un reģioniem. Mēs zinām, ka atjaunīgie energoresursi kļūst aizvien konkurētspējīgāki arī izmaksu ziņā, bet ir ātrāk uh, jāīsteno jau pašlaik pieņemtie lēmumi, lai mēs varētu arī cīnīties, par, konkurēt ar tirgiem, kas ļoti strauji attīstās un aug, lai mūsu pilsētas un mūsu uzņēmumi ir labi aprīkoti jaunajā realitātē. Ir um, jāveicina atbilstoša uzņēmētarbības vide, lai mēs varētu atbalstīt MVU jānodrošina ilgspējīgs finansējums, ja gribam uh, turpmākas investīcijas tehnoloģijās un inovācijās šajā jomā, un inovācijas ir viens no svarīgākajiem aspektiem šajā ziņojumā. Domājam, ka to vajadzētu vēl vairāk uzsvērt. Un pie labāka, labāka regulējuma uh, ietvaros komisija atzīst, ka nepieciešama arī uh, um, jauna likumdošanas priekšlikuma, tā noteikti ir loma, ko arī mēs varam aktīvi spēlēt. Transporta nozare um, tā piedāvā gan daudz iespējas, gan daudz izaicinājumus, ja vēlamies samazināt to izma izmešus. Protams, ir arī, vajadzīgs arī digitālās inovācijas. Elektromobilitāte te ir nepieciešams vairāk investīciju, lai nodrošinātu ātru attīstību un lai varētu um, atbalstīt jaunās paaudzes transporta līdzekļu izmantošanu. Tā ir iespēja kā aktīvāk iesaistīt patērētājus, uzlabot viņu uzticamību šai jomā. Un man nav šaubu, ka ir jau pieejama informācija, ka ir jau nepieciešamās iespējas, bet ir vēl aktīvāk jāstrādā, ja vēlamies tiešām progresēt un virzīties uz zemogļu ekonomiku. Un nu, to visu varēsim panākt arī izmantojot labāk integrētu urbāno transportu. Es tiešām priecāšos sadarboties arī ar citiem mēnu referentiem un referents, turpmāk strādājot pie atzinuma šajā jomā. Paldies! Merci beaucoup. Je vais donner... Liels paldies! Tālāk EKR grupas vārdā došu vārdu Fosters kundzei. Lūdzu. Nē, jūs nevēlaties izteikties. Labi. Tad Alde. Teličkas kungs. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, kolēģi. Like to uh, apologize my... Pirmkārt gribēju atvainoties sava kolēģa Radoša vārdā. Viņš aizkavējās, jo bija nokavējies lidojums. Tāda, nu, ir realitāte no attālākajiem reģioniem. Viņš lūdz nodot uh, savas pārdomas par sagatavoto ziņojumu kolēģi. Pirmkārt, gribētu pateikties Demons kundzei par ļoti labu atzinumu, kas labi atspoguļo transporta nozares nozīmīgumu pārējā uz zamoglikļu sabiedrību. Alde grupas vārdā atzinīgi vērtēja komisijas paziņojumu un arī ierosinātās aktivitātes, lai izveidotu tīrākas transporta iespējas, kas arī ļaus izmantot alternatīvās enerģijas transporta risinājumus. Jaunā pieeja, kas savstarpēji savienos enerģiju, transportu un digitālās tehnoloģijas, kā saka Radaškungs, tas tiek ļoti augsti vērtēts. Lūdzu, gribētu uzsvērt to, ka attālākie reģioni, kalnu reģioni nav pieminēti šajā ziņojumā. Gribēju izmantot iespēju un aicināt komisiju koncentrēt pieejamo finansējumu skaidrākā veidā, uh, Eh, nosakot savstarpēji savienotas eh, prioritātes, piemēram, elektromobilitāte, integrētais transports ne tikai pilsētu eh, vidē, bet arī lauku reģionos, kas atkal tiek nedaudz aizmirsti. Ir jādomā par uh, transporta inovāciju darba kārtības sagatavošanu, sagatavojot ceļa kārdas un atbilstošo pārvaldības mehānismu. Tas ļautu atbalstīt un pātrināt pētniecību, inovācijas un arī īstenošanu transporta nozarē. Domāju, ka ir ļoti labi aptvērti pilsētu projekti, vajadzētu vairāk koncentrēties uz lauku reģioniem un to transportu un energo potenciālu. Komisija piedāvā jauno viedo ciematu risinājumu, kas nav tāds universāls risinājums, tas ir teritoriāli sensitīvs, ņemot vērā attiecīgo teritoriju specifiskās vajadzības. Arī tas ir jāņem vērā. Lai varētu uzlabot dzīves kvalitāti lauku reģionos, mums ir a, jāapmainās ar labākās prakses piemēriem, tā, pieminot ilgspējīgus un veiksmīgākos projektus. Uh, ir jāveicina pilsētu un lauku reģionu labāka sasaiste. Un visbeidzot, kolēģi, gribēju uzsvērt, ka vienīgais veids, kā mēs varēsim pieturēt jaunus cilvēkus lauku reģionos, ir jaunu iespēju, jaunu darba vietu, transporta savienojumu piedāvāšanu uz galvaspilsētu reģioniem ir jānodrošina labas tehnoloģijas, arī uh, liela ātruma platjoslas internets. Tas arī ir tas, ko kolēģis Radošs gribēja nodot jums šodien. Paldies! Lielas paldies Teličkas kungam, tālāk Krāmer kungs lūdzu. Ja, paldies, paldies uh, referentēm. Mm, um, uz uh, referents nav šeit klāt, bet gribēju izteikt kādu piemēru. Tā kā transports ir atbildīgs par 70% no visiem klimatam kaitīgiem izmešiem, to mēs zinām, un arī, ka izmešu apjoms ir pieaudzis. Uh, Un ir skaidrs, ka bez izmaiņām mobilitātē mēs neapturēsim klimata pārmaiņas. Jā, vārdos mēs par to varam daudz diskutēt, bet fakti ir citādāki. Ir šāda brīnišķīga iespēja, ka 5. oktobrī 2015. gadā visi Eiropas Savienības transporta ministri vienojās, kā varētu notikt tāda visaptvaroša pārēja uz elektrotransportu. Uh, Un tas nozīmē, ka ir būtiski samazinājies uh, kravas auto skaits lielajās Eiropas pilsētās, un tas arī ļāvis būtiski samazināt emisiju apjomu. Jā. Ir piedāvāti citādāki risinājumi, kas var pavazīt mazākas, piemēram, kravas, bet tas ir bijis ļoti būtisks uh, solis, lai uh, nodrošinātu tīrāku gaisu pilsētās. Un Eiropas komisija ir noteikusi zināmus ierobežojumus. Vācija tam arī ir slikts piemērs ne visās valstīs un ne visās pilsētās, ja mērķi ir sasniegti. Un elektromobilitāte jau vairākus gadus Eiropā ir brīnišķīga. Uh, tēma, bet līdz šim mēs runājam 95% gadiem tikai par automašīnām. Mm, te vienmēr man patīk atsaukties uz bijušo Mīnhenes meistaru, kas jau pirms 55 gadiem teica, ka a, automašīnas nogalina mūsu pilsētas. Un, ja vien mēs uh, kamēr, pat ja mēs pārējām uz elektroautomobīļiem, bet elektrība nenāk no atjaunīgiem resursiem, situācija neuzlabosies. Un iepriekšējais ja Vācijas satiksmes ministrs eh, teica, ka 90% eh, tad, ka pāreja no privātajiem auto uz sabiedriskā transporta izmantošanu vai riteņu izmantošanu būtu īstais risinājums. Uh, Mums ir jāaplūko ne tikai e, ielu savienojumu, bet, e, piemēram, arī vilcienu savienojumu. E, starp Berlīnu un Breslavu ir dīzeļu vilciens. Un pat 25 gadu laikā nav izdevies to padarīt par elektrovilcienu tas maksātu dažus simtus miljonu, bet tajā pašā laikā Vācijas valdība nav kavējusies investēt miljardiem eiro elektroautomobīļos. Ir jāizdara spiediens uz komisiju, lai viņi rūpīgāk izvērtētu, kādi a, projekti tiek finansēti, kas panāk pozitīvu efektu. Es gribētu aicināt, lai komisija rūpīgāk sakotu a, vairāk līdzi tam, a, lai pareizajā virzienā tiktu investēts elektromobilitātē. Paldies, Krāmer kungs, Kaputo kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikties Izabelai. Viņa ir tiešām lieliski pastrādājusi pie šī faila. Tas ir labs izējas punkts. Tēma ir ļoti svarīga, visi tam var arī piekrist. Jautājums par tīrā, tīru enerģiju un inovācijām ir um, centrāls jautājums, domājam par zemu emisiju Eiropu, un mūsu komiteja ir šīs cīņas priekšgalā. Inovācijas jau sevi iekļāva arī pētniecības jēdzienu. Mums ir jādomā par pētniecības atbalstu un finansēšanu. Esam par to ilgi runājuši un vēlamies to virzīt tagad uz priekšu. Esam jau vērojuši zināmus uzlabojumus, pilsētās redzam, ka pastāv sinerģija starp uh, pētniecību un inovācijām un rezultātiem, bet ja mēs vēlamies panākt patiesu industriālo revolūciju, ir jāstrādā aktīvāk. Ir jādomā arī par ilgspējīgām darba vietām un reģionu ārpus Eiropas šajā ziņā ir sasnieguši vairāk nekā mēs. Uh, te mēs faktiski mēģinām panākt tikai iekavēto. Transporta jomā es domāju, ka šī būtu tāda prioritāra investīcija joma komisijai. Ir jāpiedāvā pienācīgs finansējums lai tiktu saglabātas arī privātās investīcijas. Nu, tad, tagad skatos komisijas virdienā, virzienā, kas no jums uzstāsies. Golniškungs, es atvainojos, es jūs nepamanīju. Paldies, priekšādātāji. Nerunāšu gari. Domāju, ka šī tēma ir ļoti interesanta un nozīmīga. Gribēju tikai uzstāt uz vienu lietu, ko mūsuprāt arī referenta būtu jāpiemin. Lai izvairītos no CO2 emisijām jaunos transporta līdzekļos Mēs eh, veicinām visai pamatot šobrīd elektriskos eh, automobīļus. Nu, nu, protams, arī pasaules eh, emisija šajā gadījumā ir nozīmīga. Bet, kā jūs zinat, tad jāsaka, elektrija jau pats par sevi nav enerģijas avots, bet gan tikai tāds vektors tālāk. Arī tā ir jāražo. Nu, var jau, protams, elektrību ražot gan termocentrālēs Um, gan citur, un varbūt šeit ir kaut kādas pozitīvas um, tendences attiecībā uz CO2 emisijām, bet, nu, piemēram, ja enerģija tiek ražota ar kodola reaktoru palīdzību, tad sastopamies ar cita veida pretestību, nu, piemēram, lūk, draudiem, ko rada šādā veidā iegūta enerģija. Un es domāju, ka mums jāizturas visai realistiski savā pieejā. Un mm, pats nāk no Parīzes. Es domāju, ka jādomā par tiem mēriem, kas šos transportu padarītu daudz nu, tā, tādu plūsmu labāku, lai nebūtu sastrēgumu un tādā veidā nerastos papildus emisijas, lai nebūtu laika šķērdēšana, tādējādi arī, nu, iedzīvotāju nervu tikt saudzēt un tam līdzīgi. Es domāju, varbūt pie šādām lietām mums arī vajadzētu piestrādāt. Paldies! Merci! Lielas paldies! Nu tad lūk, tagad gan vēršos pie komisijas un dodu vārdu komisijas pārstāvim. Domāju, ka svarīgi paraudzīties arī šī dokumenta nosaukumā. Šeit runājam par novatorismu vidē draudzīgas enerģijas jomā. Nu, mēs zinām, ka šādu enerģiju nav īpaši daudz, lūk, vēja, saules enerģija, jā. Nu, tās ir tās, kuru rezultātā nerodas CO2. Bet Eiropā dzīvodam mēs visi labi zinām, ka mēs šobrīd virzāmies uz elektromobiļu pusi, nu, izņemot, prot, nu, tikai jāatceras to faktu, ka šāda veida infrastruktūras vēl nav gatavas. Līdz ar to vēl tikai jānotiek dažāda veida apmācība un tam līdzīgi. Un jāsaka, ka ir arī cits enerģijas, nav jau tikai elektrība viena, ir ugļu, og, tātad ūdeņi radis un tam līdzīgi un tā tālāk. Bet nocerēsimies, ka rīt transporta nākotne būs jau atkal citādāk, un rītdienas automobīļi varbūt nebūtu vēl nebūs tie vidē draudzīgākie. Kad runājam par novatorismu, tad runājam šeit arī par, nu, ne tikai par, tā, par vidē draudzīgiem, bet arī, piemēram, par pašvadāmiem, autonomiem trauc, transporta līdzekļiem bez vadītāja. Nu, lūk ka Puto kungs jums arī zin, bija taisnība, kad jūs runājāt par tādām pamatīgām investīcijām, kas būs vajadzīgas, jo ja tās neveiksim šobrīd, ja neieguldīsim novatorismā, tad es nezinu, vai nākotnes paudzes nākotnē mums teiks paldies. Mums ir jāņem vērā gan situācija uz planētas, tātad vide uz planētas, gan arī gan mobilitāte kopumā visā, ar visām jaunajām tendencēm. Nu, tātad lūk, pa priekšlikumiem tagad došu vārdu uh, pārstāvim no komisijas. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādētāji. Komisija vēlas pabeigties tiem un cienījumai deputātei Izabela Demodai par šo atzinuma projektu attiecībā uz eh, inovācijām transporta nozarei. Trānu komitejas um, rekomendācijas atbalsta mūsu politikas iniciatīvu un nodarēs mums mūsu izstrādātā paziņojuma ieviešanā. Ja sevišķi vēlas atsaukties pilsoņu piekļuvi zemā oglekļa risinājumiem, tieši tas ir mūsu mm, centrālais mm, ambīcija tāds elements. Un nu, tieši pilsoņi ir tie, kas mm, stekmē tīras inovācijas, tās tīras enerģētikas inovāciju realizāciju. Jāuzlabo infrastruktūra, protams, ir nepieciešami inteliģenti mobilitātes risinājumi, un tie ir ne tikai mūsu paziņojuma prioritārie elementi, bet tie figurē arī strījā, tātad strateģiskās, eh, strateģiskā 17. gada eh, mājā pieņemtā paziņojuma centra elementi arī dzēnu. Mēs eh, to atbalstīsim ar programmu apvāršanas 2020 zēnisko programmu tātad. Tas, ka inovācijas jāturpina un, un jāintensificē, to atzīst vispārnēm. To vēlreiz eh, uzsvērs Eiropas um, inovāciju padomas iniciatīvā. Komisija turpinās dot atbalstu elektromobilitātei un ar eh, koncentrētām iniciatīvām sekmējas uh, un saslēgums un mobilitātes risinājums gan programmā 20, apāršanas 2020, gan ir citās programmās ir līdzīgas iniciatīvas. Un nu, šis institīvs pieejams arī laukaiedzīvotājiem. Vispēcot, strīdā vadītāji nodrošinās to, ka notiek koordinācijas starp dalību valstīm partneriem, un līdzībā uz visām nākotnes eh, izpētes eh, iniciatīvām šajā jomā. Paldies! Merci beaucoup, je redonne la parole. Lies paldies, un tagad došu vārdu atkal mūsu referentē, lūdzu. Grazie, presidente, lo ringrazio. Paldies, priekšstādā, paldies eh, visiem kolēģiem tāpat arī komisijas kolēģiem par komentāriem. Izskanēja daudz interesanti ieteikumi, daudz interesants domas par jauniem biznesa modeļiem, par to, kā nepieciešams sekmēt investīcijas tīrās eh, tehnoloģijās. Nu, savā ziņā projektā šim domām arī pieskaros. Šis institīvs atstās ietekmi uz jaunām darba vietām, uz uh, darbinieku apmācību. Jautājums jāskata um, tādā no apakšu uz augšu perspektīvā, no pilsoņu un lietotāju perspektīvas. Kā pilsoņu un uh, uzņēmēju sevišķi MVU iekļaus šajās tātad, uh, iniciatīvās. Inovācijas, protams, ir skaisti un labi, bet uh, ja tās paliek uz papīra vai iegūst um, konstruktoru plauktos, tas jau neko nedos. Piekrīt kolēģis sacītājiem, ka ir jāinvestē ir sevišķi lauku reģionos, um, kalnu apvidos, perifērijās. Protams, um, pilsētā saulēši ir lielāks iespējas un pakalpojumi parasti tur arī ir labāki. Uh, saslēgt un sastarpēji pieejami pakalpojumi perifērijā krietni uzlabot šo situāciju. Es arī nodrošinātu to, ka lauku iedzīvotāji tomēr mm, netika varbūt intensīvi aizplūst uz pilsētām, kā tas ir noticis pēdējos gados pārdesmit gados. Jāmazina sastrēguma pilsētās. Nu, šeit par daudz tiek izmantots individuālas automašīnas joprojām. Nu, tur varētu daudz piestrādāt vēl dažādām iniciatīvām. Tīra enerģija, protams, nav eh, tāds eh, atvērts koncepts. Mums jādomā par to, kā tā tiek ģenerēta. Un tas, kas pat labam tiek uzskatīts par vienīgajiem tīriem energo avotiem, pēc eh, kāda laika šis koncepts var mainīties. Galu galā zinātnieki nesēžoks klēpī salikuši, bet katrā ziņā paldies, kolēģi, jums par sacīto to visu ņem šajā. Merci beaucoup, madame Demonte. Lies paldies Demontai kundzei, atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. oktobris, pusdienas laiks. Tālāk pārējam nākamā darba kārtības punkta Un tas ir, um, lūk, um, Koša kunga ziņojums mm, satiksme palielinoties apjomam, kas tomēr, um, nu, varētu, kā varētu vērsties pret satiksmes negadījumu skaitu. Mēs zinām, ka 120 tūkstoši dzīvību tiek zaudētas katru gadu uz ceļiem. Tiešām tā ir milzīga drāma Un, un katrs, kas mirst uz ceļa, nu, tā teikt, nozīmē vēl vismaz septiņus, kas tiek ievainot šādā negadījumā. Nu, tāpēc lūdzu, Kaša kungs došu jums vārdu, un pēc tam došu vārdu, protams, ēnu referentiem un arī komisijas pārstāvjiem. Bet vispirms jums vārds lūdzu. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, eh, priekšstādā par eh, šo jauko ievadu. Kolēģi, kolēģis, pagājušā nedēļā vienā vienīgā dienā e, trīs e, vieglās mašīnas e, tam tātad uztaisas bremžu sistēmu un sekas bija katastrofās. Un sestdien pavisam netālu no turienes, kur es dzīvoju, kāds neliels transporta līdzaklis noslīdēja no autobaņa un vadītājs gāja bojām. Um, iespējams, ka no tā varēja izvairīties. Un viņš būtu izdzīvojis šis um, vadītājs. Tas nozīmē, ka šie piemēri nozīmē, ka mēs esam spēlētāji nepieciešami vadītāju asistences sistēmu. Tā palīdz vadītājiem un samazina negadījumu skaitu uz ceļiem. Tā ir nepieciešama. Paldies visiem kolēģiem, kolēģiem, kas uh, iesniedz uh, grozījumus. Šie grozījumi, mm, ja to tiešām ļoti noderīgs rekomendācijas ieteikums. Ja ko es eh, nu, viennozīmīgi iestrādāšu, un jau es iestrādāšu patiesībā kompromisa pieteikumā. Vairāk kā 260 eh, grozījumi tika iesniegti. 77 eh, iesniedz tautas partijas kolēģi, 52 sociāldemokrāti, 31 alni, 10 kā ir, 20 zaļie, 23 kreisie un 13 e NF pārstāvi. Pats iesniedza arī 16 grozījums, eh, kas balstījās patiesībā uz tulkojumu kļūdām no, no vācu uz angļu valodu. Nu, kas ir romāņu tekstā, nu, to tiemžēl nevar pārbaudīt. Tipisks piemērs. Manā vācu vaļā versijā es, es runāju par eh, tātad braukšanas asistentu, angļu tekstā rakstīts Departure Warning Assistant. Bet tā ir nedaudz cita sistēma. Departure Warning Assistant. Uh, liecina tikai par to, ka, mēs, eh, ka mašīna novirzās no joslas. Savukārt šī joslas asistences sistēma notur uh, mašīnu uz uh, ceļu tādā precīzākā trajektorijā. 32 kompromisus mēs izstrādājam balstoties grozījuma ieteikumiem, kas uh, integrē sevi uh, 145 grozījumus, tātad diezgan lielu daļu no kopā iesniegtajiem. Paldies uh, par idejām daudziem kolēģiem un kolēģiem. kolēģiem. Un nu, tad, tad eh, paldies jums arī par atbalstu. Bet, eh, nu, vairums kolēģi uzskata, ka mobilitāte cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem ir eh, īpaši jāizsver šajā atzinumā. Tas attiec, piemēram, uz to, tātad, kā, kā sekmē to, ka viņi izmanto publisko transportu, otrkārt, datu aizsardzību spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Ir nepieciešams ievākt, iegūt datus, eh, kas uh, uzlabo mūsu iespēju izvairīties no negadījumiem, bet no otras puses šiem datiem jāpaliek anonīmiem. Mm, jābūt eh, noteiktiem nu, ierobežiem attiecībā šo datu izmantošanu. Tālāk, infrastruktūra. Infrastruktūra, sevišķi kā to īstenot nu, intensīvos eh, satiksmes eh, apstākļos ja, pie tā jāpiestrādā. Ir arī tāda krusējuma, ko nevaru ņemt vērā, nevaru pieņemt, bet arī tie liek man padomāt. Arī par, par to tādēļ paldies. Daļu no tiem es esmu nogriezījis tādēļ, ka tie pirmkārt eh, nav īsti saistīti ar manu konkrēto ziņojumu un tā tēmu. Otkārt, virkni grozījumu, kas ir pilnīgi jaunā, tādā iepriekš neaprakstītā virzienā, un treškārt arī nu, tādi, kas vienkārši ir, nu, tā vienkārši liek un viss. Lūk, un ceru, kā es nonācu arī pie, pie lēmuma. Grozījums, vismaz daļa no grozījumiem, ja? šeit tomēr neņemt vērā manā zinumā. Nu, minējuši konkrētus skaitļus. Uh, līdz kuram gadam tātad vajadzētu obligāti ievies šo asistentu sistēmu. Es apzināti atturējos no šāda konkrēta gada skaitļa iekļaušanas. Daži kolēģi ierosina konkrētu termiņu, periodu varbūt. Nu, tas man nešķiet, nu, šitās diezgan patvaļīgs eh, risinājums. Šie skaitļi nav tā, nav objektīvi. Nepārprotiet, kolēģi, protams, arī es vēlos eh, ambiciozus ieviešanas termiņus šīm iniciatīvām. Un tomēr šajā iniciatīvā, šajā iniciatīvas ziņojumā konkrētus termiņus paredzēt nevajadzētu. No vienas puses tas būtu nekonsekventi. Tik noteiktām braucēju asistences sistēmām ievies termiņus, pat ja tās ir ļoti labas sistēmas. Un no citas sistēmas, kuras varbūt arī atbilst šiem kritērijiem, tam nekāda termiņa nebūtu. Vai nu paredzam termiņus, vai neparedzam. Otrkārt, manuprāt, uh, ir kāds būtiskāks, svarīgāks arguments. Ja domāju par legislatīviem priekšlikumiem, tātad uh, eh, Journal Safety Regulation, šī vispārējā regula par braukšanas uh, tātad dro, drošīgiem aspektiem, nākamgad tā tiks pārskatīta, un tā būs tā īstā vieta, kur tad arī uh, eh, zinātnis tam visam pieiet un to, to visu mainīt. Šī legislatīvā procesa ietveros, ja nu padoms piedāvātie priekšlikumi nebūs pietiekami ambiciozi, nu, tad runājot par konkrētiem pantiem, bet mēs varēsim arī savas ambīcijas eh, izrādīt. Bet šī atzinuma ietvaros mums būtu jādomā par to, kādas eh, braucēju asistences sistēmas vispār būtu nepieciešams jaunajos transporta līdzekļos, kas būtu, tā teikt, proporcionāli un ko vajadzētu tiešām iestrādāt. Nu, visi grozījumi pieteikumi, kas um, saistību vietā ierosina ievies šīs eh, asins sistēmas, runā tikai par stimuliem. Tas man arī nav pieņēmis. Mēs runājam tikai par noteiktiem stimuliem, par, par eh, um, tādām rekomendācijām, tad mēs sveram soli atpakaļ. Mēs atsakamies no mūsu patiesā mērķa, proti uh, drošības uzlabošanas uz ceļiem. Veikne grozījuma ieteikumi tāpat arī mm, attiecas uz uh, pārskatāmību, caurskatāmību un tā tālāk. Daži kolēģi uzskata, ka šādas sistēmas nav īsti, īsti mm, nu, pārskatāmas, un, un citi kolēģi domā, ka, ka visām sistēmām jābūt uh, eh, apjotām no nodokļiem, tā tālāk, citā kā uzskata, ka, ka varbūt uh, nē, bet, uh, bet dažas sistēmas vajadzētu atbalstīt. Es domāju, ka vispārēju šo sistēmu atbrīvošanu no nodokļiem mm, nevajadzētu. Uh, Ja sistēma, piemēram, paredz, es pārobežu apstākļos, piemēram, ja tā strādā, ja infrastruktūra sūda nepareizes signālus, vai ja, ja citi satiksmes dalībnieki no to neizmanto, nu, piemēram, Eiropas eh, vidū varbūt, ka tiek pārsniegts kāds eh, termiņa limits eh, braucējiem, un kur nepārkāpjot viņš varētu izvairīties no negadījuma. Šos aspektus, protams, vēl pārspēlīsim ar, ar referentiem. Nu, šo, šo, šo sistēmu jābūt visaptvarošām, bet nu, pagaidām nav tāda īsta risinājuma dažas no šīm sistēmām. Nu, tas nav īsti vēl ieviešams. Nu, ir tādas sistēmas kā ekoloģija sistēma, kas palīdz noturēties konkrētā transporta joslā, nu tās nu, man šķiet realistiskas. Nu, ir tādas sistēmas, kur, kuras eh, varbūt nav tik svarīgas eh, eh, no drošības viedokļa raugoties. Es domāju, ka visām šīm sistēmām jābūt divpakāpju sistēmām. Sākumā sūta brīdinājumu signālu Un otrajā posmā tā deaktivizē noteiktus automobīļa elementus, ja tas ir nepieciešams. Jaunos transporta līdzakļos vajadzētu būt šīm aktīvajām, aktīviem drošības komponentiem. Runājot par tiem pie, grozējumiem, kas, kas pārēdz automātiski šo, šo sistēmu iedarbību īsā termiņā, nu, par to es labprāt pārnāšu ar, ar referentiem, varbūt arī komisija par to vēl izteiksies. Rīt pēcpusdienā mums būs tikšanās ar ēnu referentiem, lai pārnātu mans pieminētos 32 kompromisa priekšlikums. Nu, to esam jau esmu piedāvājis ēnu referentiem vispār pāris dienām. 12. oktobrī paredzēts balsojums komitejā. Un gal iznākumā ņemsim vēlā, vērā arī IMCO komitejas un patērētāju, tātad tiesība aizsardzības komitejas deputātu viedokļus. Ceru, ka jums būs arī kādi konstruktīvi komentāri. Vēlreiz paldies jums par daudzskaidrīgajiem uh, grozījumiem, kurus esmu saņēmis, kurus vienmēr. Lielas paldies referentam tālāk. Došu vārdu Senālovas kundzei lūdzu. Doslovo. Lielas paldies. Já bych na úvod ráda poděkovala. Vēlējos sirsnīgi pateikties uh, referentam par sagatavotajiem kompromisiem. Uh, viņš norādīja, kā paredzēta pirmā ēnu uh, referentu tikšanās. Tas nozīmē, ka šodienas diskusija nav tāda noslēdzoša, pavisam pretēji. Ziņojuma mērķis ir uzlabot automašīnu drošību. Bet, ja domājam par satiksmes drošību, noteikti ir jādomā arī par citiem aspektiem, kas ietekmē drošību uz ceļa. Es ceru, ka norādītie aspekti, ko ierosinājuši mani kolēģi savos grozījumos, atradīs savu vietu ziņojumos. Es izskatīju piedāvātos grozījumus, domāju, ka vairākam no tiem varētu atbalstīt piemēram, šo interloku noteiktām riska grupām vai arī par mm, automātisku sistēmu ātruma ierobežošanai vai arī. Tā varētu tikt um, optimizēti jā, dažādi pasažieru drošības elementi. Par to noteikti var domāt tālāk. Mēs uh, noteikti vēl iepazīsimies arī detalizētāk. Uh, ar piedāvātajiem grozījumiem galvenais mērķis ir panākt kompromisu, un noslēgumā gribēju pieminēt vēl ko. Nā, tas būtu a, maksimālais atļautais m, mm, alkohola limits a, asinīs. Vajadzētu droši vien domāt par tādu vienotu limitu, bet mēs nedrīkstam nodru, pieļaut to, ka uh, valstis, kurās ir ļoti strikts alkohola limits, ka tas tiktu paaugstināts un pasliktināts situācija. Vēlreiz paldies referentam, mēm referentam. Liels paldies! Tālāk Zlatovskī kungs lūdzu. Merci, madame la présidente. Priekšādātāji, paldies. Przyłączyć się do podziękowań dla pana posła Kocha. Poprawek do tego sprawozdania. Valdos teikt paldies Koha kungam, grozījumu bija ļoti daudz. Un piekritam lielākajai daļai šo grozījumu. Atbalstām pieeju, ko izvēlējies referents, bet turklāt vēlamies likt priekšā arī savus grozījumus. 7. un 104. mūsuprāt ir ļoti svarīgi. Tur tiek runāts par nepieciešamību uzlabot ceļu satiksmes drošību lietotājiem ne tikai ilgtermiņā, bet arī īstermiņā Un jāsaka, ka mm, transporta flota ir visai novecojusi, tāpēc būs vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai visas šīs sistēmas e, ieviestu. Nu, tā kā tas aprakstīts jūsu ziņojumā, tas savukārt nozīmē tālākus upurus. Mūsu rīcībā jau ir ļoti labas tehnoloģijas, kas uzlabo drošumu, ko iespējams uzstādīt automašīnām, tām automašīnām, kas jau ir lietošanā. Un šāda veida risinājumus mums vajadzētu arī veicināt. Mums turklāt vajadzētu mudināt arī apdrošinātājus un autoražotājus piedāvāt motivējošus pasākumus šāda veida iekārtu uzstādīšanai. Un, jo parasti barjera šāda veida jaunieguvumiem ir kaut kādas augstas cenas. Un tāpēc mums autoražotāji būtu jāpiedāvā, jālūdz piedāvāt patērētājiem draudzīgas cenas. Uh, šādējādi virzoties uz drošumu. Tas attiecas arī uz elektriskiem automobīļiem. Mēs uzskatām, ka līd, līd, līdzīgi risinājumi varētu tikt izmantot arī šajā jomā, tāpat kā tas ir attiecībā uz elektriskiem obļiem, jo gaugulā cilvēku veselība taču ir tikpat svarīga, ja ne vēl svarīgāk par vidas aizsardzību. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Van Miltenberga kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Runāšana Nīderlandiešu valodā. Es gan nerunāšu dāniski, un jūs to varbūt no manis varētu gaidīt, bet es runāju kolēģi vārdā, un tāpēc, eh, lai ir iekļaušu arī pāris savas domas, runāšu tomēr nīderholandiešu valodā. Lūdzu. Jāsaka, ziņojums tiešām lielisks, fantastisks, ļoti labs sākums. Esmu iesniedzis septiņus grozījumus, nu, gan kā ēnu referents no IMCO, gan mans kolēģis, kas iesniedz 18 grozījumus un kuras šobrīd šeit pārstāv. Esam ļoti mūsu grupā apmierināti ar šo ziņojumu, lai ir arī pāris vietas, eh, kuras mūsuprāt būtu iespējams uzlabot. Nu, Jo jebkurš upuris jau ir viens upuris par daudz. Arī manā valstī novērojams ļoti bažu raisošas tendences kopš 14. gada ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaits ir pieaudzis, tas ir šokējoši, un tieši tāpēc mums pavisam steidzamā kārtā jārīko šīs diskusijas. Man, mani pirmie pāris grozījumi, grupas grozījumi pievēršam un runā par ambiciozējas pieeju, un ārkārtīgi svarīgi ne mēs kļūstam par globāliem līderiem ceļu satiksmes drošībā. Mums ir daudz augstāki ceļu satiksmes drošības standarti, un, lai tos attiecīgi īstenotu, eh, mums ir jārīkojas. Un tas jādara Eiropas līmenī ar eiropeisku pieeju. Nedrīkstam šeit īst, m, mm, pakļauties birokrātijai un jāapmainās ar paraugu praksi, tādu, kā tā tiek piekopta dalību valstīs. Protams, ka mūsu galvenais mērķis ir harmonizēt tiesību aktus un pasākumus visā Eiropas Savienībā. Senālovs kundze jau par to runā. Viņa runāja par to, cik svarīgi nodrošināt saskaņotu pieeju. Nu, piemēram, attiecībā uz alkohola līmeni, asinīs kanārais pie stūras un tam līdzīgi. Un tāpat laikā mums jāpārliecinās, ka pieejam tam visam sistemātiski, strikti, ievērojam to striktāko praksi šai ziņā, jo š, tā jums ir jākļūst par salīdzinošo rādītāju. Un tīri personīgi vēlos pieminēt vēl vienu lietu. Es domāju, ka, nu, alkohols un braukšana pie stūras ir sastāvpēji vienas otru izslēdzošas lietas. Es gribētu, lai šis alkohola līmenis sasniedz būtu 0%. Un es vienkārši gribētu arī zināt, ko kolēģi domā par to, ka mēs varētu uzņemties iniciatīvu, lai nodrošinātu šādu nulles līmeni. Nu, ja mēs runājam par pierobežas reģioniem, tad parasti ir diezgan liels problēmas tajos gadījumos, kad nav Eiropas mēroga pasākumi. Mēs taču vēlamies samazināt upuru skaitu, un tāpēc šeit nedrīkstētu pielaist nekādas atlaides no striktiem standartiem nevienā tiesību aktu sistēmā, jo tas eh, varētu būt īpaši problemātiski tieši pierobežu reģionos. Turklāt nepieciešams arī plašs datu kopums, kā jau to teica Rīmko komitejā par. Runāja arī par to, um, kādā veidā komisija uh, pieiet šim jautājumam. Un par tiem riskiem, kas saistīti ar atsevišķiem konkrētiem transporta, transporta līdzekļiem. Ko tā tie kolēģi? Ir jāsaņem godīgi un patiesi dati eh, par eh, šiem automobīļiem, par eh, drošumu un tam līdzīgi. Tas jā, šī informācija nepieciešama pasažēriem. Mums ir jāzina, kādi ir šie statistikas dati, un tam attiecīgi ir jāto pats poguļotam. Un, um, atspoguļotam ar kaut kāda veida marķējumu. Es turklāt vēlos piemetināt, ka šeit redzams zināms uh, paralēlis arī ar flotšu nomaiņu citās jomās. Nu, piemēram, patērētājiem jāspēj atrast drošas automašīnas un autoražotājiem savukārt jāpieturas ES mēroga sistēmām. Tāpēc, lai vienalga, kur jūs arī šo automašīnu neiegādātos, jūs varētu būt pārliecināts, ka tā tiešām atbilst visiem attiecīgiem marķējumiem, tā kā to noteikusi ES, un ka šī automašīna ir droša kolēģi iesnieguši virsmu grozījumu, kas man likās um, ļoti labi, piemēram, Vīmaden Kampa, 104. 105. grozījums. Tur tika runāts par ceļu kvalitāti, par automašīnu mm, kvalitāti, par braukšanu. Tāpat arī tika runāts par mm, par um, apmācību, tā lai, piemēram, um, instruktori tiek attiecīgi kvalificēti. Un, nu, protams, jaunās tehnoloģijas, um, viedas ātruma kontrolas sistēmas. 104. grozījumā un šajā grozījuma grupā tieši par to runāts. Te lūdzam komisiju pievērsties attiecīgi domu gājienu izstrādē, tā lai būtu arī, nu, varbūt iespēja šos grozījumus sagrupēt, un mēs kopumā varētu pārliecināties, ka tieši tie efektīvākie noteikumi tiek iestrādāti beigās ziņojumā. Nu, protams, Jens Rode, kur es te pārstāvu arī pats vēl piedalīsies sanāksmēs un sadarbosies ar kolēģiem tālāk strādāt pie šī nozīmīgā dokumenta. Gribu teikt visiem paldies! Bet, nu, tieši tāpat, kā jau tika teikts, eh, ja ir daudz par daudz upurus ceļiem, mums kaut kas ir jādara lietas varā. Nākamais runātājs vienai Kramerkungs. Jā, vēlējos pateikties referentam par ļoti labo sadarbību. Kā jau teicu, ka ļoti daudzi no grozījuma priekšlikumiem tika iekļauti kompromisos, arī daudzi no mūsu priekšlikumiem ir tikuši iekļauti. Liels paldies par to! Un arī par visneaizsargātākiem satiksmes dalībniekiem. Uh, kājām gājējiem un riteņbraucējiem. Par tiem sagatavotie grozījumi ir tikuši ņemti vērā. Mēs zinām, ka viņiem visbiežāk ir upuri satiksmes negatījumiem, un šādu negadījumu skaits aizvien pieaug. Nu, tad mums ir jādomā par autodrošību. Un jāliek ir uzsvars uz to, ka pastāv ļoti būtiskas drošības problēmas. Mums ir jābūt um, atbildīgiem Vēl kāds punkts, ko gribēju pieminēt par to, ka šīs asistējošās sistēmas varētu tikt izslēgtas. Jā, ir jādomā par izņēmumiem. Jā, tas, protams, būtu iespējams. Un, bet, ja šādu palīdzības sistēmu var izslēgt un gluži vienkārši braukt ātrāk nekā, atraukt, at, nekā atļauts, to nedrīkstētu uh, pieļaut. Ne visos gadījumos, bet ir jādomā, kur būtu īstais lī, līdzsvars. Un arī par šīs jomas nelikšanu ar nodokļiem. Tas gan nozīmē, ka sistēma varētu sistemātiski ļaunprātīgi izmantota. Un tad, tad jāizpiekrīt jūs iezīmētajam virzienam. Uh, ir jāvēršas pie komisijas. Komisijai mums ir jādzird, viņiem ir jāsagatavo likumdošanas priešlikums par to. Jau ļoti ilgi nekas nav ticis darīts, tādēļ esam sagatavojuši šo institīvu. Um, mēs vēršamies pie jums, jo ilgāka kavēšanās, par to maksājam ar dzīvībām, to vairs nevar pieļaut. Ir pārāk daudz satiksmes negatīvumu, bet ir situācija atsevišķās valstīs. Uh, tā, eh, kurā tā, šis negadījums skaits uh, ir pieaudzis, lai gan mēs esam runājuši par to, ka tam ir jāsamazinās. Uh, Zviedrijas uh, piemērs, tad vārdiski to akceptējam, bet fakti runā citādāk. Vēlreiz liels paldies par sadarbību un ceram to veiksmīgi darīt arī turpmāk. Hertug. Paldies Kramer kungam, Hertog kungs tālāk lūdzu. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite zunächst. Jā, paldies arī no manis referentam. Mm, jūs um, sagatavotajā dokumentā ir daudz uh, svarīgu elementu, un zinām jau, ka kolēģis uh, Koks jau tad vairākus gadus ir strādājis pie tēmas. Vēlējos vēlreiz tad pieminēt uh, vissvarīgākos uh, punktus, kas varētu uzlabot drošības situāciju uz ielām. Nebūtu slikti, ja mēs vēlreiz padomātu par darba nosacījumiem, darba nosacījumiem tiem, kuri strādā uz ielām, lai tiktu um, ņemti vērā, ņemti vērā sociālais un darba regulējums, tas ļautu būtiski, manuprāt, arī uzlabot situāciju. Un es gribētu arī tad norādīja to, ka ir jāstrādā pie tā, lai autobraucēji netiktu pārāk nogurdināti savā darbā. Mums ir jāstrādā pie tā, lai garantētu lielāku drošību. Es uzskatu, ka arī infrastruktūras stāvoklis varētu spēlēt būtisku lomu drošības situācijas uzlabošanā. Uh, gan ielām, gan tiltiem, gan citiem infrastruktūras elementiem ir jābūt labā stāvoklī, jo arī uh, infrastruktūra, protams, ir ļoti svarīga braukšanas drošībā. Katrs no mums ir pazīstams uh, šādiem brīžiem, kā esat, uh, piemēram, saskārušies ar riepa problēmām, satiksmes un uh, un arī, piemēram, par uh, līniju ielu apdzīvē, apzīmējumiem uz ielām, te varētu šādi orientēti uh, asistents līdzekļi varētu palīdzēt. Nu, arī tā galvenais, ka infrastruktūras stāvoklis ir svarīgs apsvērums. Un visbeidzot, jāsaka, ka vairākums vai ļoti daudzi nāves gadījumi uh, uh, uz um, ielām, tad tie notiek pilsētās. Un, ja valkojamies situāciju ciešāk, tad tie vismazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki ir kājām kājēji un riteņbraucēji. Nākotnē ir arī nacionālā a, līmenī ir jādomā par gan a, ietvju, gan riteņu celiņu a, infrastruktūras izveidi lai viņiem tiktu paredzēts vairāk vietas ielu satiksmē, jo kurš tad no mums nav saskāri ar situāciju, ka kājām gājējiem ir jāiespiežas tādā nelielā, uz nelielas šauras ietves, kamēr autobraucējiem ir milzīgi plašas ielas. Ir jānostāda visi satiksmes dalībnieki kājām gājēji riteņbraucēji, tā skaitā vienlīdzīgā situācija. Arī tas palīdzētu uh, uzlabot drošības situāciju. Un kā jau tika uh, pieminēts, ka daudzi no šiem tātad satiksmes negadījumiem, kur ir iesaistīti kājām gājēji un riteņbraucēji, viņi bieži cieši no lielākiem transporta līdzekļiem. Mums jau ir labs Eiropas Savienības regulējums, te varētu uzslavēt komisiju, ka uh, kravas automašīnu, autobraucēju kabīnes ir aprīkots tā, lai būtu labāka redzamība, lai viņi varētu labāk pārredzēt situāciju uz ielas. Tad viņi labāk arī redz, kas viņiem brauc pa kreiso vai pa labo pusi. Es arī zinu, ka autoražotāji aizvien vairāk uzmanības pievērš um, tam, lai automašīnas uh, Un tad, nā, pat ja ir negadījumi, tad lai kājām gājēji un riteņbraucēji necēš tik smagi. Un piekrītu kolēģu paustiem ierosinājumiem, arī referenta piedāvātām ierosinājumiem, lai mēs arī varētu uzlabot situāciju un līdz 2020. gadam tad uh, ierobežotu šo nāvis gadījumu skaitu līdz 15 tūkstošiem Tas joprojām ir, protams, ļoti augsts skaitlis, bet mums ir jāsagatavo striktāks regulējums un jāstrādā visās jomās, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Lielas paldies, Artur kungs! Nu, te nu raugos komisijas virzienā un dodu vārdu Pīter kungam. Pīters Brakis, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies! Lies Kohkungs, paldies arī jums par šo ziņojumu. Paldies arī par grozījumiem, ko esam saņēmuši līdz šim. Mēs uzskatām, ka šie, visi šie grozījumi iet pareizajā virzienā. Un tāpēc attiecīgi varu nerunāt gari šobrīd. Mēs ar nepacietību gaidām uh, arī rezultātu visiem šiem sarunām par kompromisu, kompromisu grozījumiem un IMCO komitejas ieguldījumu. Pāris lietas, kas man sakāms, faktiski tikai viena pat. Tas bija jautājums, kas tika uzdots komisijai par ambīcijām attiecībā uz darba grafiku. Esam strādājuši pie šī jautājuma, vajag sviedros, tas ir pasākums, kam ir vajadzīgs milzīgs ieguldījums no dažādiem, ļoti daudziem uh, nu, daudzām ieinteresētajām pusēm, gan tie, kas iestājas par ceļu satiksmes drošību, gan arī no rūpniecības, protams, pārstāvi un tā tālāk, kas nav mazsvarīgi. Un te man jāuzsver, ka mēs šeit nemeklē, nedomājam par vienu vai diviem atsevišķiem pasākumiem, bet domājam par kopēju pasākumu pakotni, Nu, atkarībā kā, protams, uz to paskatās, bet te varētu faktiski būt iekšā līdz pat 20 pasākumiem un mēriem, un tas nav maz. Mums tiešām ir vajadzīgs attiecīgi atbilstīgs laiks, lai visu šo pakotni sagatavot, un tad, kad mēs to palaidīsim, tad mēs faktiski būsim pirmie pasaulē, kam būs tik ambiciozs drošuma paka, pa, mēru pakotne un tiesība akti. Ir arī labas ziņas, respektīvi šobrīd jau esam ķērušies pie ietekmes novērtējuma finalizēšanas, un, kā jau teicu iepriekš, uh, priekšādātāji, priekšādātāji, mēs grasamies faktiski šo priekšlikumu sagatavot jau līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim. Nu, drusku vēl pacietieties, nedaudz pacietieties, bet varu jums apsolīt, ka, nu, labs nāk ar gaidīšanu, un tas būs to vērts. Paldies! Est-ce que vous pouvez me vai jūs varētu vēl vienreiz pastāstīt datums, vai es pareizi dzirdēju, pirmais pusgads, jeb otrais pusgads 2018. gadā? Nu, kad mums gaidīt šo komisijas priekšlikumu? Than... Pat labāk. Pirmais ceturksnis. Alors, tu... Nu, lieliski, ja visi ir liecinieki, tātad priekšlikums no komisijas nonāks uz mūsu gadi, galdiem par ceļu satiksmes drošību nākamā gada trimestri. Nu, tātad, lūk, labi, lieliski, un es dodu vēlreiz vārdu referentam. Koha kungs, lūdzu. Jā, nahmēr fan mjā. Nu, ja no manas puses, liels paldies visiem par uh, komentāriem. Nu, aicinu jūs ņemt vērā tematu, glābt eh, dzīvības, uzlabot eh, automašīnu drošību Eiropas Savienībā. Eh, centrā stāv automobīļu drošības aspekts šeit. Uz to arī vajadzēja koncentrēties. Citi jautājumi, kas saistās te varbūt ar vidu un tā tālāk, tos ņemšu vērā, bet, bet nu, tie nav gluži šeit vietā. Te ir daudz tēmu, kas obligāti nesaistās ar auto drošību. Un nu, tas mums kā parlamentam nu, būtu jāņem vērā tomēr. Sadevska kungs, eh, jūs runājat par to, ka jārunā ne tikai par drošību un, un eh, par uh, eh, sadarbību ar ražotājiem, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet tātad ar to nepietiek. Ir jābūt tomēr obligātām normām attiecībā uz šo sistēmu ieviešanu. Ir nepieciešama precīza informācija. Un tas, nu, pie tā būs noteikti jāpiestrādā. Tad datu pieejamības. Krāmer kungs norādīja, ka komisijai vajadzētu ar vispārīgiem, ar grozījumiem vispārīgā drošības regulā pie tā būtu jāstrādā. Es domāju, tā ir viena no atbildēm, ko arī saņēmām. Nu, jums tā kā, tā kā Jūs komentāros eh, savā ziņā izskanēja atbildes mūsu vēlmiem. Ertuga kungs. Nu, par darba apstākļiem, nosacījumiem, vai es nezinu, vai par to būtu jārunā šajā atziņā. Te runa par eh, pārsvarā vieglu automobīļu drošumu. Nav, nav šaubu par to, ka jums ir taisnība. Eh, jūsu apsvērumiem ir noteikti pamats, bet vai šajā atziņā par to jārunā? Nu, par to turpināsim domāt kopā ar ēnu referentiem. nu, dažādi mm, palīgi līdzekļi automašīnām, bastāžiem un tā tālāk, tie visi ir vajadzīgi, lai mūsu dati par to, kā cieši īcevišķi kājām gājēji, nu, dati ir diezgan bēdīgi. Drošības palīdzības sistēmām jābūt tādām, lai tās palīdzētu izvairīties no negadījumiem. Tādējādi mēs aiz, aiz, izglābsim vairāk dzīvību un, un labāk uzlabosim drošību uh, Uh, nekā tikai pasīvu pasākumu ieviešanu. Tātad mēģinām jābūt tieš, uh, tiešām palīdzēt mums izvairīties no negadījumiem. Paldies. Mēs paldies Koka kungam atgādināšu, ka balsojums norisināsies 12. oktobrī, pulkstens 9. no rīta. Atgādināšu tāpat arī, ka 11. oktobrī savukārt pulkstens 10. mūsu komitejā notiks uzklausīšana mēs iztaujāsim Žanu Todu kungu, kurš ir atbildīgs par ceļu satiksmes drošību un varēsim, nu, tā teikt, arī starptautiskā līmenī mēģināt nedaudz paraudzīties uz to, kas ir paraugu praksa un tā tālāk un ko darīt Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Un tālāk ceļamies, ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Komisijas priekšlikums no DG Move 868. regula 2004. gads par konkurenci transporta jomā un aicināšu Filipu Kornelis. Lūk, jūs esat jau šeit, šeit uz podiuma. Sveiki, godātais kungs. Priecājamies jūs redzēt šeit komitejā. Došu jums vārdu uz nu, pāris minūtēm, un pēc tam uzklausīsim mūsu referentu Pīperkungu. Lūdzu. Uh, thank you very much, Madam President. Paldies, priekšstādātājs, veicināt visi, cienījamie deputāti. Esmu sagatavojis uh, vairākus um, slaidus, lai stādu priekšā komisijas priekšlikumu par uh, konkurences uzlabošanu gaisa transportā. Un paldies pirmkārt par iespēju stādīt jums priekšā šo priekšlikumu. Pirmkārt, pirms ierast klāt pie šī priekšlikuma detaļām, ir svarīgi uzsvērt, ka šis eh, priekšlikums jāskata mūsu aviācijas stratēģijas kontekstā. Un tās centrā, protams, ir eh, uzskats, ka aviācija ir svarīga ne tikai kā nozara pat par sevi, bet arī kā pakalpojums uh, kas sniedz pienesumu Eiropas tautas saimniecībai kopumā. Tāds arī pamats mūsu aviācijas stratēģijai, ko komisija pieņēma 15. gada decembrī, lai nodrošinātu, ka aviācija var turpināt spēlēt savu svarīgo lomu Eiropas tautas saimniecībā un izmantot arī jauno tirgu un, un, un plašāko iekšējo tirgu priekšrocības un darīt to ilgspējīgi. Parlaments pozitīvi vērtē šo stratēģiju, un viens no tās svarīgākajiem elementiem ir nodrošināt, lai Eiropas aviācija paliek konkurētspējīga un ir uh, savienota ar um, pāriem pasaules uh, tirgiem un maršrutiem. Starp dažādām iniciatīvām, priekšlikumiem, kas jau ir uh, pieņemti, ir jāatmeņa EASA regula, daudz cits iniciatīvas, un um, viena no svaigākajām, ja ne pats svaigākā iniciatīva, ir komisijas paziņojums par atvērtu un uh, sastarpēji savienotu Eiropu no aviācijas perspektīvas raugoties, ko pieņemām šī gada jūnijā. Šī iniciatīva sevi ietver uh, virkni, virkni tādu apakšiniciatīvu, ja tā tā varētu saukt. Uh, esam izstrādājuši vadlīnijas par, par īpašām tiesībām kontroli. Esam izstrādājuši arī vadlīnijas attiecībā uz publisko pakalpojumu saistībām kā mēģis ir eh, palīdzēt eh, izaugsmē Eiropas debesīs, eh, tāpat arī dokuments par ATM paraugu praksi, tātad navigācijas pakalpojumu kontinuitāti un vispēcot paturprātā kopējā mēģi saglabāt un uh, Sekmējot Eiropas vadošo lomu starptautiskajā aviācijā, esam tāpat arī nākuši klajā lūk ar šo tiesību aktu priekšlikumu par to, kā mm, tātad, aizsargāt konkurenci. Nu, šodien runāsim par šo konkrēto tiesību aktu, par tā priekšlikumu, un ceram, ka diskusijas par šo priekšlikumu parlamentā sāksies pavisam drīz un ritēs uz priekšu gan uh, gludi. Priekšvēstošiem priekšlikumam svarīgākais šeit būtu pieminēt to, kāda ir saikne starp uh, saslēgumiem un, un gaisa saslēgumu ir viens no saslēgumiem. Daudziem tas ir vienīgais uh, tātad, maršrutu saslēguma veids un kā tā miedarbība ar ekonomikas izaugsmu kopumā. Mums iepriekšā pieredze liecina par to, ka 10% pieaugums gaisa saslēgumos konkrētā reģionā um, uzlabo tirsniecību, tie palīdz jaunā, lielajiem uzņēmumiem pārcelties uz šiem reģioniem. Un tāpat arī sekmē IKP izaugsmi par uh, apmēram uh, pusi procentu. Un esam piecīvojuši to, ka kop, kopējā Eiropas tirgu šie uh, Sastarpēji saslēgumi ir eh, krietni uzlabojušies, krietni pieauguši un pat labāk 23 tūkstoši lidojumu dienā. Eiropas, nu, noteikti Eiropas eh, kontinentā pretstatā 10 tūkstošiem lidojumu, kas iekšējā tirgu mm, figurēja pirms 25 gadiem. Lūk, vairāki grafiki jūs rīcībā nākamajā slaidā šeit, eh, lai ilustrētu šos saslēgumus. Tie var notikt dažādos veidos ir e, tiešie saslēgumi, tad tiešie reisi starp e, pilsētām. Un šeit kartēs augšējā pa kreisi jūs redzēja, kāda ir tiešie saslēgumi, piemēram, no Lisabonas tiešie lidojumi. Saļā krāsā reisi, ko nodrošina Eiropas saimnības pārvadātāji, sarkanā krāsā reisi, ko nodrošina ne Eiropas saimnības pārvadātāji, un zilā krāsā reisi, pie ko nu, nodrošina nu, abi, gan ne, Eiropas, gan ne Eiropas. Un, ne, atvainojos, zilie ir uh, Eiropas un zaļie tie, ko nodrošina abi. Nu, šeit redzam, kā, piemēram, nu, Portugāla ir ļoti labi saslēgta ar uh, Brazīliju, nu, nav nekāds brīnums, protams. Un otrs piemērs augšā pa labi kartē. Un šie slaidi nonāks jūsu rīcībā, es saprotu, ka tagad pa gabalu nevar tā labi redzēt. Uh, Tad pieslēgam no Tallinas. Tad reisi no Tallinas. No Tallinas uz Japānu, piemēram. Nu, teicams, piemērs eh, netiešiem reisiem, netiešajiem saslēgumiem. Un atkal te krās, ja pa krāsām runāt netiešie reisi. Nav kārtīgi svarīgi, tas ir vienīgais eh, veids, kā no Igaunijas var nonākt Japānā. Man liekas, eh, nu, opcija ir nemazums. Un tās nodrošina gan Eiropas, gan ne Eiropas pārvadātāji. Un mhm, mūsu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas daudz, pēc iespējas vairāk opciju, pēc iespējas augstāku konkurenci šajos maršrutos, kas ir gan mūsu pilsoņu, gan uh, uzņēmumu interesēs, ja runājam, piemēram, tādu valstu kā Igaunija. Un, kā minēju, šos reizes nodrošina transporta aizgūli gan Eiropā, gan ārpus tās. Un šeit apakšā redziet divus piemērus apakšējos grafikos. Apakšā pa labi saslēguma eh, reizi, kas pieejami no Parīzes maģistrālēm, no Parīzes lidostām, tad visu reizi, kas no Eiropas, eh, no, no Parīzes, Parīzes izlido, nu, faktiski ja jūs tiekat līdz Parīzē, nu, tad visa Eiropa jums ir baļā. Nu, pakreiz savukārt eh, tiešo reizi no, no Varšavas. Nu, kā šeit ir gan Eiropas, gan ne Eiropas pārvarētāji, kas nodrošina nu, šos reisus. Mums visi šie gaisa saslēgumi ir vienlīdz būtiski, vienlīdz svarīgi. Un vēlamies radīt uh, adekvātus priekšnoteikumus tam, lai šajos tirgos varētu plaukt un zelt uh, dažādi pārvadātāji. Un nu, šī konkurence būtu gan Eiropā, gan ārpus tās. Un kas tad apdraud konkurenci? Tā apdraud Eiropas saimā, piemēram, to mūsu rīcībā dažādi instrumenti, mūsu kopējā tirgus normas, mums ir konkurences noteikumi, tirgus piekļuvis. Uh, regulējums, ja notiek nu, kāda diskriminācija, tad mēs varam iejaukties. Nav pieļaujama diskriminācija starp uh, gaisa pārvadātājiem vienā lidostā, piemēram. Nu, Eiropas Savienībā tas viss ļoti labi arī strādā. Ārpus Eiropas Savienības, nu, nealaži ir tā. Nealaži tiek perfekti ievērot šīs normas, nealaži tiek novērsta diskriminācija starp pārvadātājiem. Un nealaži varam nav tikai par godīgu tirgus praksi. Tā kā ir iespējams kāpus eh, Eiropas Savienības pastāv šādas diskriminējušas eh, prakses un paņēmieni, ko šeit Eiropā mēs nepieļautu. Un tā rezultātā var eh, ciest konkurences nosacījumi šajos tirgos, un jo fermiņā attiecīgi tad tas var samazināt pārvadātāju operatoru skaitu, kas darbojas šajos reģionos, un tas savukārt samazina maršrutu saslēgumu skaitu. Jo mazāk konkurenti, jo mazāk izvēle, jo attiecīgi ilgtermiņā augstāks cenas. Tas, mūsuprāt, nenāk palabi ne tikai pārvadātājiem, bet arī Eiropas tautsāniecībiem un pilsoņiem kopumā. Tad aviācijām, atšķirībā no, no citām jomām, diemžēl mēs nevaram paļauties uz starptautiskām normām. Jā, protams, aviācija pārstāvēt Pasaules tirdzniecības organizācijā, ir tāda organizācija kā ICAO, bet um, nekā nav tādu skaidru un viennozīmīgu normu attiecībā uz konkurenci. Šī tēma tur tāda ļoti, ļoti delikāta, un līdz ar to mums nav tāda globāla režīma. Un mēs redzam arī, ka vairums divpusēju aviācijas nolīgumu nerunā par uzņēmējdarbības, ne, negodīgas prakses vai, vai diskriminācijas normām, un pat ja arī eh, šādas normas tur figurē, tad tās ir ļoti tādas uh, Um, izpilduši un tās ir grūti īstenot. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs uh, izstrādātu savus politikas uh, instrumentus, kas būtu tādi tirdzniecības defensīvi instrumenti pakalpojumu jomā, tās ir pakalpojumu jomā, lai mūsu instrumentārijā uh, ietilptu efektīvi instrumenti, kas dod iespēju mums ejauties un kur tas nepieciešams. Mūsu priekšlikums balstās uz konkrētiem piemēriem, kas nāk no citām jomām. Pārsātiecībā uz tirdzniecības barjeru regulēšanu, ko izmanto mūsu kolēģi tirdzniecības politikā Runājot par uh, pakalpojumu tirsniecību, tur gan tiesa pārsvarā domā citi pakalpojumi, ne aviācijas pakalpojumi. Bet uz to balstāmies, nevēlējamies uh, no jauna izgudrot uh, divritēnu, mēģinājām izmantot uh, aprabētas uh, praksē sev apliecinājušas procedūras. Un šeit strādājām plec pie plec ar mūsu kolēģiem no DG Trade un DG Competition. Um, lūk, lai izstrādātu šo priekšlikumu. Un, nu, kā es sacīju, šis priekšlikums, eh, regulē, regulas priekšlikums ir daļa no mūsu instrumentārija. Tas nav vienīgais instruments eh, šajā instrumentu kastē. Ir nepieciešami globāli risinājumi, tā būtu mūsu priekšroka. Tāpēc eh, ierosinām ir turpināt starptautiski strādāt iekāvā līmenī, lai stiprinātu šīs starptautiski aprobētās normas. Un es domāju, ka mūsu instruments ir kā, kā palīgs divpusējiem nolīgumiem, vai tie būtu nolīgums starp Eiropas Savienību un citām valstīm vai starp uh, atsevišķām dalību valstīm. Un, protams, šis uh, instruments neaizstāja parasto tirgus konkurenci, jo skaidrs, ka pirmām kārtām pārvadātāji būs atbildīgi par konkurences normu ievērošanu. Viņiem jāpiedāvā labi produkti par labu cenu, un šeit mēs nevēlamies uh, iejaukties normālā konkurencē un nevēlamies ietekmēt uzņēmēju lēmumus. Tā kā šī regula nav domāta tam, lai, lai radītu tādu un tirgus aizsardzību un aizsargātājus pārvadātājus. Domāju, ka nu, šādu un citu defensīvu tirsniecības instrumentu lielākais pluss ir tas, ka tie pastāv. Tos varbūt netik bieži piemēro, bet tas pats apstākļus, ka tie pastāv un ir pieejami, uh, kalpo kā preventīvs uh, faktors un uh, ļauj mums izvairīties no problēmām starptautiskajos tirgos pat eh, pirms tādas eh, sāk figurēt. Tātad eh, pirms šī regula vispār tiek piemēra. Tā kā ceram arī uz to, ka šī regula mums panāks arī nākotnē nu, nu panākt vienošanos bez konkrētām problēmām. Kas tad ir tev šajā priekšlikumā? Ir runa par um, gadījumiem, ka trešā valsts uh, pārkāpj savas starptautiskās saistības attiecībā uz Eiropas Savienības pārvadātājiem. Vai, ka tiek konstatēta kāda negatīva praksa, kas pēc savu raksturoju būtu uzskatīta kā diskriminējoša un kas negatīvi ietekmē konkurenci. Tā ir runa par gadījumiem, kuros iesaistīts eh, kāds Eiropas Savienības pārvadātājs un citi pārvadātāji, un tikai uz tiem gadījumiem, kur šī praksa, šie pārkāpumi eh, izraisa vai var izraisīt zaudējumus eh, Eiropas Savienības pārvadātājiem. Uh, ja tāda nerodas, pat tādos nu, nostrītas diskriminācijas gadījumos nav vajadzības iejaukties. Bet eh, kad var iejaukties? Pirmkārt, tad jātiek pārkārtas starptautiskās saistības, un otrkārt, tad jātiek konstatēta kāda negatīva prakse, nu, piemēram, diskriminācija, kas eh, negatīvi ietekmē konkurenci. Un kā tad tas viss eh, praksē darbosies? Mums priekšlikums paredz to, ka sūdzības var iesniegt eh, virknēm tirgus laidniekiem, kā dalībvalstis, Eiropas Savienības pārvadātāji, aviolīnijas, aviolīniju grupas, lai komisija pēc savas iniciatīvas, kas arī reizēm var būt svarīga, ja citas eh, puses, citi tirgus dalībnieki vilcinās un, eh, un nevēlas publiski statēt ar savām sūdzībām. Nu tālāk. Sūdzība ir jānonāk komisijā ar pieteikumu pamatojumu. Protams, nebiedēja tikai ar to vienu, ka jūs uh, atsūci, atsūtiet viens rindiņas ēpastu, lūdzu paskatieties, kas te un kā. Nē, nepieciešams dosie, uh, tāds um, fails ar noteiktiem pierādījumiem, nevis uh, tur tikai kāds baumas vai, vai, vai aprauti dati. Un tad komisija skatās, pēta vai a priori ir pietiekams pamats uzsākt izmeklēšanu un veicam arī pirmo pārbaudi attiecībā uz to, vai. Uh, šāda izmeklēšana būtu Eiropas Savienības kopējās interesēs. Un tālāk eh, uzsākam izmeklēšanu. Tekstā ierosinām, ka izmeklēšanas eh, termiņš būtu maksimums divi gadi. Un, nu, protams, jau, ma jau mazāk, jau labāk, bet uzskatījām, ka tomēr ir svarīgi arī šādu beigu datumu paredzēt, lai nodrošinātu to, ka tomēr ir kāda juridiskā skaidrība. Un tālāk ir arī ārkārtas procedūra paredzēta īpašiem gadījumiem. Ja Un nu, paredzam arī to, ka arī dalību valstu eksperti varēs piedalīt šajās, piedalīties šajās izmeklēšanās. Reizēm ekspertiem ir ļoti konkrēti specifiskas zināšanas par konkrētiem situācijām, un tās var lieti noderēt eh, komisijai arī kvalitātes izmeklēšanas veikšana. Un, protams, protams, ir arī ļoti skaidrs normas attiecībā uz, uz visies pušu tiesību aizsardzības līdzekļiem, tātad, lai tiktu adekvāti uzklausīt abu pušu argumenti. protams, izmeklēšana balstīsies uz tās augtiem pieejamiem faktiem. Mēs aicināsim visas puses iesniegt eh, pierādījumus, iesniegt eh, savus datus, bet beigās mēs izdarīsim secinājumus, balstoties to, kāda data mūsu rīcībā. Ja kāds puses nevēlas sadarboties, nu, tad attiecīgi mūsu viedoklis būtu eh, tāds, ka, nu, pašas vainīgas tas acī. Nu, nu, izmeklēšanu mēs varam balstīt tikai uz pieejamiem faktiem. Tālākās, var sakot, um, sankcijas, um, pēcpasākumi. Kā es sacīju, Alars uh, dodam um, priekšroku godīgām sarunām, lai rastu risinājumu sarunu ceļā ar vairumu valstu arī. Mums ir vienošanās, varbūt ne tādas ļoti specifiskas, bet esam kontaktējušies ar svarīgākiem partneriem un ir svarīgi, protams, mēģināt šīs problēmas uh, atrisināt uh, sadarbības ceļā, sarunu gaitā. Un tas ir iespējams pat arī izmeklēšanas laikā. Nu, tas ir tā saukties tāds preventīvais elements atturošais elements. Nu, konkrēti sankciju piemērošana ir pēdējais, eh, pēdējā iespēja, pēdējais ceļš. Nu, mēs tieši domājam par izsatrošiem savienības uh, līgumiem, kur parasti ir ļoti smalki aprakstīta uh, eh, disputu izskatīšanas procedūra. Tad, protams, sākumā mēs mēģinām izsnot visas uh, pastāvušās iespējas pirms ķerties pie sankcijām, ja ir 12 nolīguma dalību valstīm. Mm, ja ir um, jārisina kāda negatīva praksa, tad pirms ķerties pie sankcijām izmeklēšanas beigās mums uh, ir um, jā, jāgūst um, apspriešu atbildes trīs jautājumiem. Pirmkārt, vai var runāt par diskriminējošu praksu vai, vai stāvkībām subsīdijām. Otkārt, vai tā ir kaitīga, vai tā izraisa zaudējums uh, vienam vai vairākam Eiropas pārvadātājiem. Un treškārt, vai pastāv uh, saiknes starp zaudējumiem, ko piedzīvo pārvadātājs un konkrēto negatīvo praksu konkurences prakses, un tikai tad, ja gūstam apspriešu atbildi uz visiem trim jautājumiem, balsoties mūsu rīcībā esošiem pierādījumiem, komisija var nākt klajā ar kādām sankcijām, kādiem pasākumiem, lai uh, kompensētu šo zaudējumus un atjaunot godīgu konkurenci. Un šie pasākumi būs tikai, tikai uh, lai gūtu kompensācijas, lai sodītu. Tad uh, runāt par konkrētām summām. Summa, ko piedzīsim būs domāta tikai tam, lai um, atlīdzinātu pārvadātājiem zaudējumus un radītu līdzsvaru starp pārvadātāju situāciju tirgu. Un, protams, tikko kā šī negatīvā praksa tiek izbeigta, tā arī sankcijām tiks pieliks punkts. Sankcijas netiks piemērotas automātiski izmeklēšanas rezultātā pat, ja šī izmeklēšana ved pie secinājuma, ka atbildes visiem tiem jautājumiem ir apstiprinoši, pat tad šādos gadījumos gala beigās uh, Ir jāveic kopējais Eiropas Savienības interešu tests, pārbauda, kuras gaitā ir jāpārliecinās par to, ka, pie, piemēram, sankcijas šā gadījumā nebūs vēl negatīvāks iznākums. Nu, manuprātā, piemēram, no citiem sektoriem, citām jomām jādomā par to, vai ieguvumi patērētājiem un uzņēmējiem Eiropā šo sankciju rezultātā, ka tie būs augstāki nekā potenciālais um, zaudējumi, potenciālais zaudējumi, ko var piedzīvot uh, pārvadātāji. Un, un, um, ir gadījumi, um, kuros tātad um, ņemot vērā savas intereses, sankcijas netiek piemērotas. Un, ja nu tomēr kādas sankcijas seko, ja kāda pasākuma seko, tad uh, mēs nedrīkstam uh, sevi vai, uh, vai dalību valstis uh, nostāja tās ļoti, ka mēs pārkāpjam līgums, kas pastāv šīm valstīm. Tā kā pasākumu, kas nefigurē attiecīgos līgumos, arī nav pieļaujami. Tāpat pasākumiem jābūt proporcionāliem. Ja Sankcijām jābūt proporcionālām, kā es eh, sacīju, tās domās kā tam, lai eh, kompensētu gotos zaudējumus. Tie nav domāti kā, kā sots, kā, kā tāds, eh, teiksim, sots attiecīgiem pārvadātājiem, jo tas pārkāptu vienlīdzības konkurences normas. Rezumējot, mūsu mērķis ir nodrošināt, ka mūsu tirgi ir konkurētspējīgi gan Eiropas Savienībā, gan globālā līmenī ka ārvalstu tirgu, tirgiem piekļuvi bez diskriminācijas, tāpat kā Eiropas Savienībā tas pat labani. Mēs sekmējam konkurenci un uh, dažādu maršrutu saslēgumus un uh, nodrošinām to, ka mūsu pasažieriem un uh, arī uzņēmējiem Eiropas Savienībā ir lielāka izvēle. Gan Eiropas Savienībā, gan arī īpaši ārpus tās. Paldies! Merci! Liels paldies! Paldies Kornelis kungam! Nu, lūk, zināmā mērā jau saņēmām tādu kā ceļu karti no komisijas puses. Un līdz ar to sāksim tālāk debatas. Un vispirmām kārtām referents Pīperkungs. Jā, vielen dank, Frau. Paldies, priekšsādātāji. Paldies komisijai, Kornelis kungam Es domāju, ka tā bija ļoti skaidra, caurskatāma un arī pārliecinoša prezentācija. Uh, faktiski runājot par konkurences situāciju aviolīnijām un arī paša, domājam par pašreizējo regulējumu, par cenu noteikšanu, ka piemērošana nav ideāla un ka jau mm, pastāv jau ierobežojuši instrumenti, kas arī daži tiek ļoti reti tiek piemēroti, bet viss jau uz papīra ir noformulēts, un aviolīnijas parasti ir uzmanīgas, ja jau pastāv kāds regulējums, un arī mums ir kaut kas tiek izdarīts nepareizi. Tātad. um, jā, pastāv zināmas vieglākas procedūras, ko esat pieminējuši. Ir um, divpusēji noliegumi, kas paredz iespējas strīdu izšķiršanai un lielā daļā gadījumu, ja ir kāds konflikts starp valstīm, tās var atrisināt šādā veidā. Ir arī otrs posms, Eh, IKO process, mm, ka ir starptautiskie nolīgumi, kas palīdz atrisināt problēmas. Tas viss jau pašlaik notiek, bet, ja vēl joprojām ir iespējams, ka aviolīnija Ķīnā, Krievijā, Arābu valstīs, ja viņi diskriminē Eiropas operatorus un piešķir viņiem ļoti ierobežotas nolaišanās iespējas ar ļoti sliktām lai, nolaišanās laikiem, un ja arī cenas tiek mākslīgi palielināts, ja viņu lidošanas iespējas un tiesības tiek ierobežotas, ja pastāv kādas um, aizdomīgas schēmas, un ja tas viss notiek regulāri, tad Eiropas Savienībai ir nepieciešami atturoši instrumenti. Un komisijas ierosinātais Es tā domāju par kādu milzīgu smagnē regulējumu, tur un par atturošu uh, regulējumu un, un ka uh, lidostas tagad ietekmēs konkurēt spēju. Nē, mēs uh, runājam par situāciju, kad Eiropai būs pieejami noteikti instrumenti un ka uh, avialīnijām būs jāievēro noteiktie noteikumi. Es nedomāju, ka tas novedīs pie tā, ka aktivitāte lidostās apsīks vai ka noteikti reģionu vai pat vesels dalību valstis tiks diskriminētas. Manuprāt, tas ir skaidrs no komisijas priekšlikuma. Nu, kopumā tāds mans sākotnējais izvērtējums būtu šāds. Mums ir ļoti liederīgs, ir arī kolēģu idejas labas. Es domāju, ka arī manā grupā būs atsevišķi politiski aspekti, ko iezīmēsim, un pašreizējā diskusija to vērtēja ļoti optimistiski. Gribēju uzsvērt, ka esmu ļoti priecīgs par komisijas priekšlikumu, kas, manuprāt, ir pareizā virzienā. Kur ir priekšsādātāji? Paldies, Pīperkungs! Votre mikro. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Sorry. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies priekšsādātāji, paldies Kornelis kungam par ļoti caurskatāmo labo priekšlikumu, ko mums prezentējā mana frakcija un es pati. Um, jā, vienmēr esam uh, uzsvēruši uz uh, taisnīgiem apstākļiem gaisa satiksmē. Uh, un ka konkurences noteikumi ir jābalsta uz taisnīgumu globālā līmenī, lai izvairītos no negodīgām praksēm. Bet uh, situācija pasliktinās jau pašā Eiropas Savienības iekšienē arī sociālā dempinga dēļ, un mūsu operatori starptautiskā līmenī ir nelabvēlīgākā situācija. Un mums ir jāsagatavo instrumenti, kas ļautu situāciju uzlabot, un es gribētu aicināt, lai šādi instrumenti tiktu arī aktīvi izmantoti. Un Eiropas Savienība nedrīkst ciest, viņas tirgus situācija nevar ciest dēļ negodīgās situācijas uh, nenovērsieties, tad, kad mūsu uzņēmumi tieši cieši no subvencijām. Un atsevišķu uh, dalību valstu izmantotā taktika brīvā tirgus apstākļos nav akceptējama. Uh, komisija savā piedāvājumā varētu būt vēl detalizētāk šajā ziņā. Visam ir jābūt skaidri uh, Mēs nedrīkstam izmantot uh, manipulāciju ar konkurences nosacījumiem, lai tad netaisnīgi izspiest kādus konkurentus. Un jābūt iespēja, ka aviolīnijas spētu ērti un droši pārvadāt pasažierus no Eiropas Savienības uz visu pasauli. Un uh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, netiek pienācīgi ņemtas vērā uh, lidmašīnu būvētāju un aviolīniju intereses. Un priecāšos sadarboties ar referentu un ēnu referentiem pie labziņām, ko varēsim pieņemt mūsu komitejā. Paldies! Liels paldies! Tēličkas kungs, jums vārds! Paldies priekšsādātāji. Paldies priekšsādātāji. Uh, us, uh, uh... Paldies priekšsādātāji. Lieliska prezentācija. Nu, pirmām kārtām gribu uzsvērt lūko. Jo svarīgi arī ir tie vārdi, ko izmantojam par to diskutējot. Manuprāt, tas nav aizsardzības instruments. Tā ir juridiskā norma, kas tiek veidota lai risinātu jautājumus tajos gadījumos, kad kāda rīcība neatbilst konkurences noteikumiem. Jūs to ļoti labi arī noformulējat. Jūs teicāt drošības klauzula šai savienojamībai. Un tas ir kaut kas tāds, kas mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir tuvu piesiets. Mums turklāt vajadzētu paturēt prātā arī to, ka mūsu loma nav izteikt te kaut kādas dažādas pārdomas par to, vai konkurence ir godīga vai nē, vai kas tad īsti ir godīga vai negodīga konkurence. Tas ir kaut kas tāds, ko savukārt mm, dara attiecīgās e, varas iestādes, to starp arī komisija. Mūsu loma šodien ir pārliecināties, ka mums ir pieejami tādi tiesību akti, kas ir vislabākais iespējamais risinājums un ļauj šāda veida drošības elementus nodrošināt, piedāvājot komisijai pamatīgi instrumentu, ko tā var izmantot savā darbā nepieciešamības gadījumā. Es atvainojos, es varbūt saku kaut ko tādu, kas vienam otram varētu šķisties lieka, bet es vienkārši gribēju, lai šeit skaidri tas tiek noformulēts, jo Pagātnē kādreiz ir bijis tā, ka runājam par delikātiem jautājumiem, kur, piemēram, arī ir negodīga konkurence piedzīvota, bet bijis pārāk daudz apspriežu šai parlamenta par to visu. Mums jāzina, kāda tieši ir mūsu loma. Tālāk, kas attiecas uz šo dokumenta projektu. Komisija būtu varējusi izvēlēties virkni dažādu virzienu, manuprāt, arī izvēlēties šoreiz pareizo. Uh, tā ir uh, īstenojusi pārdomas un atspoguļos pašreizējos tiesību aktus, tādus kā tā ir citās jomās šajā tiesību aktā. Šie tiesību akti taču gadu gaitā ir pārbaudīti. Un te ir gan tādi tirniecības elementi, gan arī citas lietas, kas, piemēram, redzu parādās no valsts atbalsta tiesību aktiem un tam līdzīgi. Tas, manuprāt, arī vērtējums pozitīvi viena lieta, kas man vēl patiktu, jo, protams, ka darbs mūsu priekšā, protams, būs eh, visai garš, es neesmu pārliecināts, ka ietekmes novērtējums ir pietiekami kvalitatīvs visos tā aspektos, bet, nu jā, detaļās par to mēs vēl runāsim, pagātnē jau ir bijušas diskusijas, uh, it īpaši attiecībā uz konkrēto iespējamo ietekmi uz savienojamību. Atsevišķiem Eiropas reģioniem varbūt šeit nav bijis tāda īsta līdzsvarota pieeja. Tāpēc, priet, bet zinu, ka par šī debatēm, no, par šo tēmu notiek debats arī padomā, varbūt padomē jūs varbūt vēlāk varēsiet mums pastāstīt par to arī vairāk, iespējams, ka jums pat būs īpašas um, sesijas, kas tiks noturētas tieši par savienojamību. Uh, Bet, nu, jebkurā gadījumā es nedomāju arī, ka tas ir iemesls vai aizbildinājums, kāpēc es šobrīd nevēlētos risināt, runāt par šo dokumenta projektu. Tas katrā ziņā ir labs dokuments. Vēl pāris lietas. Es domāju, ka šis profilaktiskais, profilaktiskais raksturs arī ir visai saprotams, un tas, kā jūs definējat šeit atsevišķos posmus, man patīk. Redzu, ka varētu būt kaut kāda zinām pretestība pret laika grafiku, bet tāpat laikā visi, protams, esam dzirdējuši, ka šeit ir runāts par laiku līdz vienam gadam, ka tas būtu steidzami. Viena lieta, kur, manuprāt, būtu liederīga sadarbība, ir tad, kad runājam par sarunām, par divpusējiem nolīgumiem ar sarunu partneriem, jo šobrīdējā komisijas izvēlētā pieeja ir citāda. Mēs prasījām to avio stratēģijām, mēs teicām, ka vēlamies pievērsties arī divpusējām sarunām, un lūk, nu te nu ir instruments, kas varētu šādā brīdī palīdzēt. Mēs, protams, pārsvarā jau zinām, kas notiek šais priekšlikumos, bet mums šobrīd nav iespējas detalizēti sakot līdzi sarunu gaitai. Un tas ir kaut kas tāds, mm, par ko mēs varētu diskutēt tajā brīdī, kad strādāsim pie teksta. Es domāju, ka mums šeit vajadzētu varbūt rast tādas iespējas, mm, kas pieļautu tādu tūlītēju informācijas sniegšanu parlamentam. Pīperkungs, par jūsu teikto jāsaka, nu, te man tas visai labi patika, šis jūsu izvēlētais leņķis, raugoties uz dokumentu projektu, ir līdzīgs kā, kad es to būtu darījis. Jo šīs dienas diskusija taču nav domāta tam, lai tagad skatītos uz grozījumiem par tēmām, kas mūs neskar, bet tad Es zinu, ka mēs pie šī dokumenta strādāsim, jo mums ir vajadzīgs pamatīgs instruments, bet nedrīkst nu tāpat laikā nolikt arī sevi tādā, nu, tiesneša lomā. Paldies Teličkas kungam. Tālāk došu vārdu Krāmer kungam, lūdzu. Dank. Paldies. Eh. Nu, ja mēs eh, tagad bakstam citiem um, par pārkāpumiem starptautiskajā konkurencē, nu, neizmirsīsim, ka vismaz trīs pirksti rāda atpakaļ uz Eiropu arī. Eiropas Savienībā mums pašiem ir negodīga konkurence. Skaidri liecina par to, ka katra otrā lidosta Eiropas Savienībā patiesībā darbojas ar tādu zināmu protekcionismu, un tas ir tā Eiropā, Vācijā savukārt. Eh, no 32 eh, starptautiskām lidostām 17 lidostās ir zinām konkurences deficīti. Tas liecina par to, ka Eiropā nav godīgas konkurences. Un ja mēs tagad to neņem vērā, tad kā mēs varam tagad rakstīt eh, priekš citiem, ka, ka viņi reaģē diskriminējuši? Tā ir man jautājums, ko dara komisija, ko dara Eiropa, lai norošinātu šeit godīgu konkurenci. Ir uh, daudz lētu lidostu un, un, un lētu avio sabiedrību kur, kur eh, nekas nemaksā, tātad aizlidot un nosēsties citur ir otrādāk. Nu, ir netiešās valsts subsīdijas, un, un, un legāls sub, subsīdijas tāpat veselā kaudze, bet, eh, ja mēs to salīdzinām, jūs zināt, skaidrs 30 eh, miljārdi abiem sabiedrības saņēma katru gadu no valsts, kā tātad subsīdijas agrio degvielai, un, un tā tālāk, bet eh, tas viss liecina par to, ka šeit nav godīgas konkurences. Es zinu, ka ir daudz sarunu starp eh, avio sabiedrībām un trešām valstīm, lai panāktu šos konkurences eh, deficītu novēršanu, bet gadiem ilgi tas, tas turpinās un nekas nenotiek. Tāpēc jautājums man tāds, ka nevajadzētu mums ar pirkstu rādīt tikai uz citiem. Piemēram, Kanādā, kad es biju vizītē, viņi man sacīja, ka visas aviolīnijas Kanādā ir strādā ar peļņu. Nu, teicams, piemērs, bet mēs tur vēl neesam. Un ko tad mēs darīsim? pirms nu, nu rādīt uz citiem, ka, lūk, jūs tur vai citur diskriminējat, un viņi tad mums sacīs, bet nu, paskatieties taču uz savu pagalmu tagad, uz savām aviolīnijām. Nu, un, lūk, nu, ar, ar pilnu nopietnību pirmkārt jāskato savu saimniecību. Arī nodevs krietni atšķirīgas Frankfurtē uz mājas 40-50 eh, eiro maksā nosēšanās Hamburgā, piemēram, 2 vai 3 eiro un tā, un tā tālāk un tā joprojām. Mums mums jābūt kaut kādiem minimāliem standartiem, lai uh, pašas uh, avio sabiedrības finansētu uh, savus uh, reisus, ne, nevis, uh, nevis patērētāji. Nu, tad daudz vajadzētu komisiju, ko jūs ar to darīsiet, tad nevis ar citiem, bet, bet mūsu saimniecībā tā teikt. Lielas paldies, Kramerkungs. Nākamā runātāja. Voilà. Merci, Madame le Président. Paldies, priekšādātāji. Gribu teikt paldies, Kornelis Kungs, par jūsu prezentāciju. Un, nu, lai arī varbūt izklausīšos Nu, citādā kā citas, tomēr domāju, ka ir pēdējais pien, pienācis pēdējais laiks, lai komisija pieliktu punktu šiem konkurences kropļojumiem, kas acīm redzam pastāv aviācijas sektorā. Kropļojumu, ko tāpat ir radījusi ar savu politiku um, konkurences jomā. Nu, mūsu, nu, tā teikt, bijušās nacionālās avio sabiedrības šobrīd. Uh, līdzdarbojas konkurētspējā, un tam trūkst kon konkurence ES mēroga, bet tam trūkst konkurētspējas. Uh, Nu, esam redzējuši, cik daudz ir bijuši šķēršļi, lai tās varētu cīnīties, piemēram, ar avio sabiedrībām no Persijas līča valstīm. Birkne dažādu subsīdiju, netiešu uh, atbalsta maksājumu. Un tās tika piešķirta tieši šim bijušajām nacionālajām aviokompānijām, kā rezultātā šobrīd tās nav konkrēti spējīgas. Un visi šie aizsardzības uh, instrumenti, protams, ir jā, jā, jāīsteno arī ar tādu. Jūs sakāt, ka tas notiks tāpēc, lai būtu aizsardzība pret negodīgu konkurenci no citas, bet atcerēsimies, ka 78. gada tiesību aktu, akti ir spēkā tikai, tri, viens otrs tiesību akts ir tikai 13 gadus. Un tad tādos gadījumos eh, faktiski avio sabiedrības nepaspēja norēģēt uz šāda veida tiesību aktiem. Tāpēc, eh, protams, izmeklēšanas ir jāveic, un tas ir pareizi attiecībā uz iepriekšējiem tiesību aktiem un definīcijām, kas tur iekļautas attiecībā uz izmeklēšanu uzsākšanu jo nevar būt tā, ka šie noteikumi kaitē aviosabiedrībām starptautiskiem nolīgumiem un tam līdzīgi. Sūdzību ies, iesniegšanas mehānisms mm, arī ir aktuāls šai ziņā. Galu galā nozars pārstāvjiem eh, ir jābūt iespējām iesniegt sūdzības, tāpat arī dalību valstīm. Nu šeit ties, vēl te vajadzētu iekļaut, piemēram, arī kaut kāda veida termiņus pētījumu sagatavošanai, ja tas mm, arī šī izmeklēšanas laika ir jāsīsina, tāpat ir vajadzīgi kaut kādi provizoriski pasākumi. Un apelācijas mehānisms jāizveido. Jābūt arī tālākiem precizējumiem par virkni elementu. 12b punktā tiek teikts, ka, ka tad, kad komisija pieņem attiecības, eh, komisija var pieņemt mehānismus, ja tas ir pret ES eh, interesēm, bet tos, tas, šādi mehānismi, protams, skar arī trešās valstis. Un tas līdz ar to var nest līdz kaut kāda veida, nu, tādu komerciālu pretdarbību, pretriecienu. Ko tas nozīmē? ka komisijai būs iespēja šādus lēmumus īstenot un kā tā varēs reak, reaģēt šādos gadījumos. Tajos gadījumos, kad lūk, um, arī trešo valstu uzņēmums šādu izmeklēšanu skar. Paldies! Paldies, Arna Tūkundzei! Klundz, kundz, lūdzu jums vārds. Paldies! Paldies, Konas kungs, par jūsu prezentāciju. Tā bija ļoti skaidra runāja par regulas noteikumiem, jāsaka, man patīk, ka jūs runājat par to, ka vēlaties nodrošināt drošības klausulu konkurencei, nevis ieviest kaut kādu tālāku kontrolas elementu. Es domāju, tas ir svarīgi jūsu slaidos, tas labi parādīja, labi parādīja šo savienojumību, kā tas notiek šobrīd. Es šobrīd slēdzu tirniecības nolīgumus ar Singapuru, Japānu, Kanādu. Protams, mēs iesim šai virzienā par Austrāliju tiek runāts. Tātad šie starptautiskie savienojumi būs ārkārtīgi svarīgi patērētājiem, uzņēmumiem un tā tālāk. Piekrītu arī ka mums ir vajadzīgs kaut kas, kas aizstātu iepriekšējos tiesību aktus, kas netika izmaņ, izmantots, jo tas nebija darbspējīgs šis regulējums. Un šīs ziņas šodien tiešām ir um, cerības viesošas. Tiešām tas būtu labi, ja būtu šāda godīga attieksme, kas ļautu pārliecināties, ka šāda diskriminācija nenotiek nevienā virzienā, lai ir līdzsvarota taisnīga pieeja. Patika, ka jūs runājāt arī par pašreizējiem mehānismiem aviācijas nolīgumos, tātad šis vienošanās, kas jau pastāv un kur paredzēts strīdus risināšanas mehānismus sekas, un šie mehānismi jāizmanto vispirms, pirms mēs ķeramies klāt pie jaunajā um, regulējuma paredzētā mehānisma. Ir jāatzīst, protams, ka pastāv jau kāda veida strīdus risinājumu mehānismu pašreizējos vienošanās tekstos. Nu, tātad domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas komisijai ir instruments, kas ļauj tai darboties. Mēs bieži dzirdam uh, arguments no visām pusēm, ka lūk, ka vienam operatoram esot nekodīgas subsīdijas un diskriminācija tiek īstenot pret ēs līdzsabiedrībām, jeb gluži otrādi ārzemju līdzsabiedrībām. Nu jā, šeit ir jāizveido tiešām struktūra un tā jāveido tā, lai tā varētu attiecīgi risināt šādas radušās situācijas. Un no prezentācijas, ko jūs likāt mums priekšā, šķiet, ka tāda būs, tā līdzsvarota. Un ar prieku strādāšu kā referenta, ēnu referenta tālāk pie šī jautājuma. Paldies! Un, kā jau teicu, pats galvenais ar šis priekšlikums būtu līdzsvarots un patērētāju konkurences un uzņēmuma interesēs. Merci beaucoup. Liels paldies Klūnas kundzei. Kornelis kungs, liels paldies jums vēlreiz par šo prezentāciju. Jūs parādījāt, ka konkurence, protams, arvien pieaug starp dažādiem pārvadātājiem un jomām, un tas ir savādi, jo mēs labi zinām, ka šie konkurences apstākļi šobrīd netiek pakļauts starptautiskam regulējumam. Un tas ir, nu, tā nedaudz sarežģīti. Tāpēc mans pirmais jautājums ir šāds. Ko jūs darīsiet, lai pārliecinātu valstis, nu, īpaši dalību valstis, kas šobrīd Eh, naidīgi izturas pat pret pašreiz esošajiem noteikumiem. Tas ir pirmais mm, solis. Zinu, ka ir tādi, kas uzskata, ka šis, šī regula, jūs par to jau runājat, varētu tikt sasaistīta ar protekcionismu un tā tālāk. Tas mans pirmais jautājums. Otrs jautājums. Par aizsardzības mehānismu, kas arī šeit izskatās jāpaskaidros. Nu, tas nav visai skaidrs. Un, nu, varbūt jūs tomēr varētu tādā, nu, nezinu, detalizētākā veidā pastāstīt, ko nozīmē šis aizsardzības mehānisms. Un visbeidzot, Un visbeidzot, vēlos arī uzzināt, ko vairāk par šiem sūdzību iesniegšanas, jeb kompensācijas mehānismiem starptautiskā līmenī kas tad tiktu iekļaut un kas ir iekļauti divpusējos nolīgumos. Ko reāli darīsim šais jomās? Nu, šķiet, ka es esmu ķērusies pie vārda, kaut gan vēl bija deputāti, kas vēlējās uzstāties. Jūs nebijāt manā sarakstā, bet jūlīt, tūlīt jūs šajā sarakstā iekļaušu. Miltenberga kungs un pēc tam Demonte kundze. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Nu, protams, ka jūs jau mm, eh, uzdevāt ļoti interesants jautājums, tāpēc pacietīgi gaidīju savu kārtu, lai varētu uzdot savu kārtu eh, jautājums, kas interesē mani. Vairākās rezolūcijas Eiropas parlaments ir skaidri pateicis, cik ļoti svarīgi ir pārliecināties, uh, ka šai sektorā ir godīga konkurence attiecībā arī uz trešām valstīm. Un tāpēc mums jāpārliecinās, ka tiešām šeit ir atbilstīgi, efektīvi risinājumi, kas ļautu pārliecināties par šādu efektīvu konkurenci. Protams, kā Aldi grupas pārstāvs šai parlamentā es vērtēju atzinīgi visas iniciatīvas, kas ļautu šādu godīgumu uzlabot. Un tomēr man ir vairāk jautājumi, jo komisija savos priekšlikumos atsaucas uz tādiem tekstiem pret ES interesēm. Trešais pants, desmitais pants. Tātad komisijai nav iespēja uzsākt izmeklēšanu tais gadījumos, kad uh, tas būtu pret ES interesēm. Tas ir pirmais. Tālāk desmitajā pantā komisija var atturēties no, no tālāku mēru pieņemšanas gadījumos, kad šādu mēru pieņemšana būtu pret ES interesēm. Tātad man pirmais jautājums ir priekšādātājs šāds. Kā mēs definējam ES intereses? Jo, nu, te mums taču ir jābūt tādai regulai, kas būtu skaidra un kas varētu savukārt, nu, tikt mierīgi aizstāvēt arī Eiropas kopienas tiesas priekšā. Kas to lēms? Komisija? Mēs? tā, lai gadījumā, ja tiek iesniegta lieta Eiropas kopienu tiesā, un, ja to dara kā trešā valsts, kā, kāds trešās valsts avio mm, pārvadātājs, tad kā, kā šeit, kas, kas, kāda ir šī definīcija? Otrs jautājums, kā jūs norādījāt, par godīgas konkurences klauzulu citos divpusējos nolīgumos. Kā pierliecināties, ka šeit ir saskaņotība, tātad starp šo pirmo slāni starptautiskajās klauzulās, kas paredz godīgas konkurences nodrošināšanu, no otras puses tas, nu, to, kas ir šis nākamais slānis, un, respektīvi, efektīva izmantošana. Jūs, protams, šobrīd īstenojat sarunas, tad kāda ir šeit dinamika, kā, dinamika, kā rēģē šīs trešās valstis? Nu, un, protams, es zinu, ka tā ir konfidenciāla informācija, bet varbūt jūs tomēr varētu norādīt uz kaut kādiem tādiem vispārīgākiem elementiem šai ziņā. Un vēl viens jautājums, jūs runājat par 13. punktu - finanšu pienākumu, jeb, jebkuri mēri un pasākumi, kas būtu tam analogi. Un te jau nu priekšādētāji minēja, respektīvi Mēs zinām, ka divpusēji šādas sarunas notiek. Tad ko nozīmē šāds ekvivalents mērs un pasākums? Nu, varbūt var dot trīs konkrētus pie, piemērus. Protams, izņemot finanšu saistības, kas ir skaidrs. Bet kas jūsuprāt tad būtu uh, ekvivalents mērs? Un visbeidzot par dalību valstīm. Mēs zinām, ka pirmais um, saruna rauns jau notika ar dalību valstīm padomē. Šķiet, tas bija jau jūnijā, bija diezgan liela pretestība, nevēlēšanās, īpaši no britu kolēģiem, kā saprotu šajā gadījumā. Nu, varbūt pēc Brexit um, šis uh, problēma jautājums mums atkartīs, bet mans jautājums ir šāds. Ko varat darīt jūs, ko varam darīt mēs, lai pārliecinātos, ka nu, dalībvalstīs rodas tāds lielāks entuziasms padomē kā rīkoties, lai palielinātu padomus atbalstu šā ziņā, jo tas, protams, ir svarīgi, šī regula ir svarīga. Protams, katrai iestādē spēlējam sava loma, bet es domāju, ka arī komisijai šeit ir jābūt pārliecinošai, it īpaši attiecībā par tām dalībvalstīm, kas negribīgi izturs pret šo jauno priekšlikumu, respektīvi pārstrādāt 868 eh, regulu. Un visbeidzot, Jūs prezentācijā jūs skaidri parādījāt, ka tad, kad runājam par godīgu konkurenci, mēs neesam daļa no PTO režīma, bet es domāju, beigu beigās varbūt mums vajadzētu virzīties uz pilnu uh, aviācijas sektoru pakalpojumu integrēšanu šai PTO struktūrā, jo, manuprāt, būtu ļoti, man vismaz ir ļoti grūti saviem vēlētājiem paskaidrot, ka Boeings un Airbus var, ap, var uh, apstrīdēt eh, savu darbību PTO struktūras ietvaros, bet eh, līdzsabiedrības to nevar. Nu, protams, ka tur ir virkne delikātu jautājumu, un varbūt arī šeit kā vajadzētu par to eh, apspriest. Bet mēs, bet mēs vienmēr runājam arī par to, kā tad ir šī gala perspektīva, kā uz to virzīties, kāda ir soļi, kas ļautu mums pakāpeniski pie tā nonākt godīgas konkurences jomā, jo es domāju, šeit tiešām tas gala mērķis būtu PTO. Ko jūs par to domājat? Vai tiešām šis varētu būt tas pirmais solis? Un ko jūs darīsiet, lai pārliecinātu šīs negribīgās dalībvalstis par to, ka šis virziens ir pareizais? Paldies! Nākamais runātājs. Demontē kundze. Priekšādātāji, paldies! Pirmām kārtām paldies Kornēls kungam par ļoti labo prezentāciju. Man tā šķita ļoti liederīga. Viens komentārs, viens jautājums. Gribēju vaicāt par šo elastību. Jūs teicāt, ka, lūk, mēs nevēlamies, lai būtu sodošas sankcijas, ka mums ir jāņem vērā to, kāda pozitīva ietekme varētu būt soļiem, ko sparam aviācijas sektorā lai mēs jau pašā sākumā ne, nevērstos ar tādu nosodošu pieeju. Jūs runājāt par statistiku no 92. līdz 2016. gadam. Un attiecīgo laika periodu nākotnē. Mēs, protams, zinām, ka šobrīd pastāv arī gaisā diezgan liela sastrēgumi un ir vajadzīgs visaptverošs tīkls. Mēs vēlamies, lai arī pilsoņi vienkāršāk varētu nonākt no viena punkta otrā un, un nonākt lidostā. Un tas, protams, saistīts ar reģionālo attīstību, jo, ja nav attiecīgi transporta sistēma, kas, sa, kas eh, iek, iekļauj lidostu, tad iedzīvotāji vienkārši nenonāk uh, attiecīgajā lidostā un turismas tiek kavēts. Tātad sistēmai jābūt efektīvai un turklāt par pieejamu cenu. Ja tas būs iespējams, tad tas jau būs liela palīdzība ekonomikas attīstībai konkrētajā reģionā. Un tad vēl. Perifērākajiem, jeb nomaļākajiem reģioniem eh, kas atrodas pašā ES nomulē, eh, šie apsvērumi būs īpaši svarīgi, un es gribētu tāpēc arī zināt šai kontekstā, kāda ir ES nolīguma ar trešām valstīm. Es esmu referente, kas strādā ar Persijas līča valstīm, un šai kontekstā mēs raugamies ne tikai uz Persijas līča valstīm, bet pat uh, plašāk, lai redzētu, kāda līguma ir, nolīguma ir noslēgti, kā tie tiek piemērot un īstenoti. Nu, protams, ka svarīgi arī zināt, kā tas ietekmē konkurenci, kā tas sadars ar šo regulu Un vai, sistēma, vai šī sistēma ir tāda strikta, eh, rigīda, jeb tomēr arī elastīga? Paldies, Demontai kundzei. Tālāk došu vārdu Kornelis kungam. Lūdzu. Nu, tad jūs varat vēl liet gaismu pār šiem eh, jautājumiem, ko, par ko deputāti uzdevuši jautājumu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribēju pateikties Pīperkungam, ēnu referentēm par izrādīto interesi. Nu, es noteikti priecāšos tālāk ar jums sadarboties. Es un mana komanda esam jūsu rīcībā, lai uh, informētu par citiem elementiem, kas jums varētu būt nepieciešami. Paldies arī par pausto plašo atbalstu priekšlikumam. Un cik daudzi no jums, ja ne pat visi uzskata, ka priekšlikums ir līdzsvarots, nepieciešams, jā, ļoti jā, patīkami to dzirdēt. Daži arī norādīja, ka ir vajadzīgas atsevišķas nianses, ko vajadzētu iekļaut priekšlikumā. Tas ir tikai dabīgi. Un atgriežoties pie konkrētākiem jautājumiem, gribēju pieminēta Ličkas kunga atsauci uz ietekmes izvērtējumu un savienojamības jautājumu, protams. Ietekmes izvērtējumu sagatavošana nav vienkāršs darbs, un tas ir jo īpaši grūti šāda veida instrumentam, kas ir pamata regula, pamata regula, kas izveido procedūru, kritēriju, procesu, bet tad piemēram konkrētus gadījumus, un daudz no jums arī norādīja, ka mūsu uzdevums eh, šodien un pirms regulas stāšanās spēkā nav mūsu uzdevums uh, izvērtēt atsevišķus gadījumus. Un tādēļ ir grūti regulā uh, pieminēt, kāds bū, kāda būtu ietekme, um, cik daudzus gadījumus es kartu Eiropā, mēs to nezinām. Ņemot, ņemot vērā uh, ierobežojumus, mums izdevās sagatavot pārliecinošu ietekmes izvērtējumu, un tas atbilst uz atbildes pareiziem jautājumiem, kad ir jāpatrādām, vai dara, mēs izvēlamies nedarīšanu, nekā nedarīšanas un kaut kā darīšanu, vai mēs izvēlamies paļauties kā instrumentiem, vai mēs sagatavojam savu instrumentu, un daudz, daudz no jums šķiet, ka uzskat, ka ir nepieciešami abi. Un tad vēlamā iespēja bija, ka varētu darboties gan starptautiski, gan arī lokāli, gan divpusē, gan arī balstoties uz šo regulu. Es saprotu, ka ir ierobežojumi, ir atsevišķi vājāki elementi konkrētos punktos, bet, manuprāt, tas ir ļoti, jebkurā gadījumā, labs secinājums. Tas var apstāties mūsu neatkarīgā izpēc padoma. Jautājums par savienojamību. Es zinu, ka tas rada bažas arī padomē, tādēļ to uzsvēru savā prezentācijā. Savienojamība ir mūsu izaisa punkts. Tā nekļūst par regulas upuri, bet gluži pretēji tā gūs labumu no regulas. Tāda ir mūsu perspektīva. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams, pēc, lai pēc, būtu pēc iespējas vairāk spēlētāji, kas spētu darboties uh, tiesā tirgu ar nosacījumiem, kas ir nediskriminējoši un atvērti, un regula ļaus mums to panākt tajās um, teritorijās, kur mums nav tiešas jurisdikcijas, proti ārzemēs. Pat, jā, nolūks ir palīdzēt mums vietās, kur mums nav jurisdikcijas, un te varētu atbildēt uz vairāk no jums uzdodo jautājumu par uh, divpusējām attiecībām Šis instruments palīdzēs mums, ja šīs sadarbības vērstās attiecības um, nebūs veiksmīgas. Mēs zinām, kāda ir pasaule, dažkārt tā gadās. Tas nozīmē, ka mēs automātiski izmantosim jauno instrumentu, mēs uh, Mums ir panākts vienošanās ar vairākumu no valstīm, ja ne mums, tad uh, atsevišķām dalību valstīm. Protams, mēs esam atvērti diskusijām, bet nu, ir ļoti iespējams, ka atsevišķos gadījumos nonāksim strupceļā, un tad mēs nevaram palikt bez kādiem ieročiem. Un, ja paliekat bez ieročiem, nu, tad arī otra puse vairs nesaskata iemeslu jūs uzklausīt. Tāda būtu mūsu prioritāšu uh, kategorizācijā nosākumi ir starptautiskie nosacījumi. Mēs turpināsim uzstāt šajā jautājumā iekļaušanu darba kārtībā, galvenokārt TKO, bet jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir tā, kas visvairāk uzsver uz globālu biznesu, vairākums citu valstu pasaulē gan uzskata citādā, galvenokārt tās valstis, kas uh, saka, ka viņi dod priekšroku konkurētspējīgam tirgum, piemēram, ASV, bet viņi faktiski ir ļoti tradicionāli. Tāda ir realitāte. Un tāda pati problēma pastāv arī PTO. Mēs varam turpināt izdarīt spiedienu, bet nevajadzētu paļauties uz cerībām, ka viss tiks atrināts pāri gadu laikā. Un, uh, bet nu, tajā laikā mēs varam strādāt tieši pie sava efektīva instrumenta. Krāmerkungs pieminēja konkurences jautājumu Eiropas Savienības iekšienē. Tas ir jautājums, kas rada bažas arī mums, kā jau teicu sākumā. Mēs gribētu, lai mūsu pieeja tiktu uzskatīta kā holistiska. Aviācijas nozarē esam nākuši klājā ar daudzām institīvām, šī ir tikai viena no tām, un runājam par lidostām un konkurences starp lidostām. Mēs pilnīgi noteikti neatbalstam uh, tādas lidostas, kurās, nu, teikt, tirgus tā ir komisārs Mums varbūt to ir teikusi vairāk kārt. Nu, mēs vēlamies, lai būtu ļoti strikti valsts atbalsta noteikumi attiecībā uz lidostām, investīciju palīdzību. Un ir e, gandrīz neiespējami nosekt lidostu deficītus ar Eiropas Savienības valsts atbalsta noteikumiem. Un komerciālais lidostu sektors Eiropā ir ļoti veiksmīgs, ja salīdzinām ar citām pasaules daļām, mums ir ļoti labas lidostas, kas sniedz labus pakalpojumus. Maksas var būt ļoti atšķirīgas dažādām lidostām, bet tās atspoguļo arī atšķirības investīciju izmaksās, atšķirības pakalpojumu līmenī, kas tiek sniegts. Nu, maksas tiek noteiktas saskaņā ar lidostu maksu direktīvas noteikumiem, un tām ir jāatspoguļo konkrētie elementi, kas var būt atšķirīgi dažādās lidostās. Un ir iespējams, ka lidosta, kas ļoti plaši papla, strauji paplašinās ar ļoti lieliem skrejceļiem, ka izmaksas viņām ir palielinājušās, viņām to vajadzēs kompensēt ar noteiktajām maksām. Tas viss notiek notiek, notikumu, noteikumu ietvaros. Mēs esam sākuši, sākuši izvērtēt lidostu maksu. Uh, direktīvu un arī regulu 1008. Tas viss tiks izvērtāts un pārskatīts tuvāko pāris gadu laikā. Mums noteikti būs arī iespēja par to diskutēt. Ana Tūkundze pieminēja laika grafiku un iespēju pieņemt uh, provizoriskus pasākumus. Jā, mums ir maksimālais uh, laika ierobežojums, bet ne minimālais. Nekas mums neliedz rīkoties ļoti ātri. Uh, Un tieši tādēļ tika iekļauts arī šis threat of injury jēdziens. Tas nozīmē, ka mēs varam rīkoties pat gadījumās, kad vēl nav uh, piedzīvots kaitējums, bet ir gan arī skaidrs, ka tas notiks un tas ļauj rīkoties preventīvi. Domāju, ka tas ļaus mums ātri reaģēt situācijās, kur nepieciešams. Uh, vieni Interesants jautājums, to pieminēja vairāki deputāti. Tas būs eh, noteikti būs arī um, pieminēts padomē, unit interest. Mēs neizgudrojām šo jā, instrumentu. Tas ir pieminēts arī citos tirzniecības uh, instrumentos. Nedomāju, ka tas dēļ zūdzībām kļūst par tādu neapturamu uh, Uh, vilcienu, ka beigās mēs to nožēlosim un ka tas vairs nebūs savienību interesē, savienības interesēs, ir jābūt kaut kāda veida izvērtējumam pat pašā sākumā, lai mums būtu plašāks priekšstats par situāciju. Un, protams, mēs nevaram sniegt piemērus par aviāciju, jo to mums vēl nav, bet ir, uh, piemēram, piemēri no tirzniecības barjeru, no antidempinga procedūrām intereses starp patērētāju un ražotāju intereses ir līdzsvarotas un dažkārt šis līdzsvars atbalstīja pasākumu ieviešanu vai nē. Tie ir, šādi, tie ir tādi veidi elementi, kas tiks ņemt vērti. Man, ņemti vērā, manuprāt, ir ļoti grūti būt vēl precīzākiem par savienības interesēm. Ja mēs būsim pārāk precīzi, tas būs pretproduktīvi, jo tas mums neļaus ņemt vērā uh, plašāko kontekstu. Un es domāju, ka citi instrumenti, kas jau pastāv, būtu daudz precīzāki. Jautājums par diskusijām padomē. Jā, jūs dzirdējāt pareizi, ka ir diezgan liela viedokļa atšķirības starp dalību valstīm. Mēs uzskatām, ka tas ir tādēļ, ka viedokļi jau bija noformulējušies pirms mēs sagatavojām priekšlikumu. Visām gaidas, kas pastāvēja vienā valstī vai citādākā, un tagad, manuprāt, mēs mēģinam panākt progresu. Aizmirsīsim pagājušā gada preses relīzes, koncentrēsimies uz to, kas ir iekļauts pašā tekstā, kas tiek piedāvāts, lai aizsargātu, lai garantētu, lai nodrošinātu to, ka lietas, par ko uztraucās dalībvalstis, ka tās nepiepildīsies, ka mēs nenoslēgsim starptautiskos savienojumus konkrētai lidostai. Tas nekad nenotiks, tas ir skaidrs. Ar visām procedūrām un garantijām, kas ir iekļautas priekšlikumā. Un domāju, ka arī parlamentā jūs skaidri saskatījuši līdzsvaru starp dažādajām interesēm es ceru, ka noskaņojums padomē mainīsies, kad precīzāk strādāsim pie teksta, tad arī kļūs vairāk skaidrs, par ko ir runāts tekstā. Un, un cerams, ka šis starpinstitucionālais darbs starp institūcijām arī būs auglīgs. Divpusējās vienošanās notiekošās sarunas esam saņēmuši pozitīvu atgrieznisko saiti. Uh, um, no valstīm, ar kurām vadām sarunas, jo līdzīgi kā jūs arī viņus uzskata priekšlikums ir līdzsvaros, tad ir balstīts uz pierādījumiem, uz faktiem, ka tiek uh, respektēts aizsardzības iespēja tiesības, tas nav uh, sodoši, un lietas, par ko mm, cilvēki bija uztraukušies, ka tās mēs ierosināsim, ka tās nav tagad ierosinātas. Uh, esam saņēmuši pozitīvu reakciju, un un tas nav atstājis negatīvu ietekmi uz uh, nevienām notiekošajām sarunām. Un, kā jau es teicu, mēs dodam priekšroku sarunām, esam uh, gatavi turpināt strādāt pie partnerībām, kas cerams iekļaus ļoti detalizētas normas par uzņēmējdarbības veikšanu un, ka tiks paredzēts arī um, labs, spēcīgs un sadarbīgs uh, konfliktu atrisināšanas mehānisms, lai nekad nevajadzētu iet cerams, izmantot šo regulu. Tika lūgts sniegt arī piemērus par to, kādus citus pasākums varētu izmantot, ne tikai finansiālus. Te varētu būt runa par jebkāda cita veida pasākumiem, kas saistīti ar aeronavigācijas pakalpojumiem, kas saistīts ar uh, lidostu uh, uh, iespējām uh, un arī dažādas tātad dažādi pakalpojumi, kas nepieciešami gaisa transporta nodrošināšanai. Jebkurā gadījumā visi operacionālajie pasākumi ir iespējami, izņemot tos, kas liktu mums vai dalībvalstīm pārkāpt jau pastāvošos divpusējos nolikumus bet varam iedomāties, un faktiski tas jau ir paredzēts pašreizējā uh, laika regulā, ka viena valsts, ja kāda lidosta diskriminē kādu avialīniju, tad mēs varam darīt, um, um, atdarīt ar to pašu. Tie tādi uh, līdzvērtīgi pasākumi un bija arī konkrēts gadījums ar uh, piešķir to um, tad, laika periodu. Un mēs attiecīgi rīkojāmies. Tas parādīja, ka varam darboties efektīvi par PTO. Es jau runāju. Un Demontes kundzes komentārs par reģionālo attīstību. Mēs redzam, ka iekšējais tirgus ir eh, ļāvis eh, attīstīties eh, daudz vairākiem maršrutiem. Mums ir trīsreiz vairāk dažādu maršrutu nekā vienotā tirgus sākumā. Tas nozīmē, ka daudzas pilsētas, kas iepriekš nebija savienotas, tagad ir. Un nu, kā ir vairāk tādu konkrētu tiešu lidojumu ne caur transporta mezgliem, bet ir uh, tieši reģionāli savienojumi. Tas ir ļoti pozitīvi reģionu attīstībai. Mums ir arī uh, esam mēģinājuši arī savās jūnija vadlīnijās sīkāk paskaidrot, kā um, atbalstīt šo sabiedrisko pakāpojumu sniegšanu. Dalībvalstīm ir bijis skaidrības, kādos apstākļos tas ir mm, pieejams, un es ceru, ka tas radīja lielāku skaidrību. Es ceru, ka atbildēs galveniem jautājumiem. Paldies! Lies paldies, godātais Kornelis Kungs! Nu jā. Viena lieta, ko jūs teicāt, lūk, ka šie jautājumi ir svarīgi, nu un šī ir um, ne jau pirmā reize, kad par to runājam, bet, nu, jebkurā gadījumā jūs varat rēķināties ar to, ka mēs noteikti jūs aicināsim, aicināsim šurp atkal, un tad runāsim pa jau pavisam konkrēti par šo tēmu tā lai tiktu izveidots tāds ietvars, kas ļauj mums virzīties uz priekšu. Paldies, ka ieradāties šeit, un kā jau teicu, vienmēr priecāsimies jūs šeit redzēt atkal. Et maintenant, je vais vous dire que la... Un tagad varu pastāstīt, ka tālāk sanāksme norisināsies aizslēgtām durvīm. Tāpēc pavisam īsa pauzīte, lai varētu pārtraukt translēšanu internetā un visiem nepiedarošajiem lūkšu zāli atstāt, drīkst palikt šeit tikai deputāti. Un tur apspriedīsim nākamo darba kārtības punktu. Divas minūtītes, lai jūs varētu paspēt atstāt zāli.